Dāmas un herri! Dāmas un kungi! Atsaukšu šo pēcpusdienas sanāksmi. Esam nonākuši līdz 23. darba kārtības punktam. Uzklausīšana, tāpēc uzklausīšana par Fotīgas kundzes eh, sākoto ziņojumu. Es strateģiskā komunikācija pret to vērstas eh, trešo personu propagandas apkarošanai. Uzskatu, ka šis ziņojums nāk īstajā brīdī, īstajā laikā. Tātad ar propagandas palīdzību var, var uzvarēt ienaidnieku bez cīņas. Nu, piemēram, kā to veica Krievi, inkorporējot Krīmu Krievijā, radikalizējot jauniešus, kā to tagad dara tā sauktā islama valsts. Bieži vien uh, mēs nezinām, kāds ir ieročis, bet uh, cīņa par uh, cilvēku sirdīm un dvēselēm turpinās. Un, lai gūtu visu šajā cīņā, mums jāsaprot ienaidnieka taktika. Mums visiem jāizprot tas, ka šī taktika vēl nav apzināta un cīņa vēl nav galā. Mums un visām institūcijām jāatzīst izaicinājumi, ar ko saskaramies šajā frontē. Jau kopš Vietnamas kāra mēs zinām, ka Paīstam karā uzvarēt nevar eh, tad, ja pirms tam mēs uzvarēšu propagandas karā. Un pret eh, tēliem, pret bildēm eh, cīnīties ir sarežģīti. Un ja mēs kā demokrātiskas valstis šeit nonākam nelabvēlīgā situācijā saistībā ar teroristu organizācijām un kādām citām trešajām valstīm, kas uh, ir guvušas visrok šajā uh, propagandas karā. Viņi nobombardēja savus un citus cilvēkus ar, ar uh, uh informāciju un pievērš uh, viņus savām viedokļiem, tas ir viņa veiksmes stāsts. Nu, demokrātija gala beigās ir mūsu spēks, viedokļu daudzveidība, bet no otras puses mēs nedrīkstam pieņemt uh, to, kā šajā propagandas karā mēs darīsim savām demokrātiskajām vērtībām zaudējumu plurālismu kontekstā mums ir eh, jāatrod veids, jāatrod līdzekļi, kā cīnīties pret eh, šo te negatīvu propagandu un meliem. Tas ir svarīgi ne, ne tikai um, šeit, mūsu pašu mājās reģionos, bet arī citur, kur eh, norit cīņa par mūsu pilsoņu sirdīm un dvēselēm. Uh, Ja mēs paskatāmies, kā Krievija cik sekmīgi ir veikusi savu propagandas kāru kampaņu un salīdzinām to ar mūsu pašu veikumiem, nu tad bēdīgi tā situācija izskatās. Krievi piekop jaunas metodas, tur, turklāt tiek izmantotas viņa sociālie mēdīji, un šeit arī tā saucamā islama valsts spēja rekrutēt cilvēkus no Francijas, Bēļģijas, Vācijas, citām valstīm un aizlunāt viņus karot Sīrijā. Un tas vēlreiz liecina par to, ka um, propagandas karš, propagandas cīņa ir uh, problēma, problemātika, kuriem klē atbildi. Mēs um, esam tādā komunikācija laikmetā, statiskā komunikācija saistās ar to, kā iegūt uh, uzticēšanos, uzticību mūsu vienādnieku saprot ļoti labi. Mums ir nepieciešama Eiropas Savienības līmeņa visaptvaroša līdzekļa, ko cīnīties pret propagandas kāru Dienvidos un Austrumos vienlaikus eh, stiprinot mūsu spējas eh, vērsties pret šo informāciju, informāciju pret šīm propagandas kampaņām no trešajām pusēm. Protams, ņemot vērā tos ierobežojumus, kādi mums ir. Tāpēc ir necietība gaida, ko teiks mūsu eksperti. Viņiem ir pieredze un zināšanas eh, šajos jautājumus. Uzklausīsim Andrew Rekmanu kungu, viņš ir žurnālists. Viņš uh, specializējas uh, Krievijas jautājumos, viņam ir literatūras grāds no Oksfordas universitātes, viņš tāpat arī raksta Guardian telegrāfa avīsēm. Abām, nu, nu, nav daudz tādu žurnālistu, kas to dara, ar, ar, piemēram, Mr. Johnsona kungu tā tad, jā, ja, un uh, nav daudz eh, citu žurnālistu, kas tā dara. Labprāt, uzklausīsim jūsu viedokli par šiem pasākumiem. Tad uzklausīsim Čersi Ježi Pamjanovska demokrātijas institūta. Uh, dalībnieku. Viņi aktīvi darbojušies apzinot uh, Krievu propagandas jautājumus posovietiskajā telpā. Pamjanovska kungs mums iepazīstinās ar atsevišķu projektu rezultātiem. Un kāda ir bijusi sadarbība ar padomu ar komisijas uh, ārējās uh, darbības dienestu. Un treškārt, uh, mūsu trešais eksperts ar ko mēs eh, sazināsimies tieši saistē ar Skype. No Kanādas iesties šeit viņš nevarēja. Lubins Šaika kungs, eh, eksperts radikalizācijas un deradikalizācijas jautājumus, cīņā pret radikālu ekstrēmismu, došības pret eh, terorismu autors, un viņš ir arī grāmatas, tātad, sapanies, Čehādī autors. Paldies visiem par šīs konferences sagatavošanu par attiecīgo ziņojumu sagatavošanu. Pirms uh, dod vārdu trim uh, mēs pieminētajiem viesiem. Došu vārdu sākumā Fatīgas koncei, vai jūs vēlatos mums īsi iepazīstināt ar uh, savu darbu augļiem, lūdzu. Thank you, Chair. Paldies priekšstādātāji, atļaušos iesākt, jūs sakot pateicību. Jums, uh, apēc sekretārātam, un citiem par eh, šī pasākuma organizēšanu. Es domāju, ka visu trīs ekspertu um, informāciju prezentācijas ir ārkārtīgi nozīmīgs un svarīgs, lai pilnveidot mūsu ziņojumu. Ziņojums tiks eh, laists klājā pavisam drīz, tātad ziņojuma pirmais projekts. Un savā ziņojumā mēs uh, konstatējam, uzsveram, ka atšķirībā no tā, ko gaidījām, mūsu kaimiņu attiecību situācija ārkārtīgi sarežģīta gan austrumos, gan dienvidos. Krievijas politika kļūst aizvien agresīvāka. Krievu eksperti izmanto ļoti kompleksus eh, informatīvos instrumentus, ar ko palīdzību mēģina diskreditēt mūsu institūciju darbu, mūsu vērtības. Tāpēc saskaramies ārkārtīgi mm, agresīvu radikalizācijas stratēģiju, pret ko cīnīties ir, nu, ko uztaustīt un aprakstīt, definēt, attiecīgi pret to cīnīties ir vēl sarežģītāk. Ja? Un savā ziņojumā es atsaukšos uh, uz um, abiem šiem virzieniem, abām šīm kustībām, nu, faktiski abos gadījumos, gan sevišķi Krievijas gadījumā, varētu runāt par informāciju kā ieroci. Ilgāku laiku Krievi izmanto informāciju kā tiešām kā ieroci, kā um, kara līdzekli. līdzsakus uh, tīri militāra, militāra rakstura pasākumiem, Krievi aiznaktāk izmanto propagandas instrumentus. Labs piemērs ir uh, notikumi Gruzijā un, ja sevišķi, pēdējā laikā Ukrainā. Mēs tā visi apzināmies, ka mm, mēnešos uh, pirms sākās agresija Ukrainā Nu, kad var runāt par tādu arī no tā kā stabilāku konflikta fāzi, tad abās šajās fāzēs ir ārkārtīgi tāda, nu, tiešām spēcīgi izvērsta Krievu propagandas eh, darbība, runājot par tā saukto islamu valstī, Daešu. Mēs um, esam saskārušies ar dažu pasākumiem, radikalizācijas centieniem un pasākumiem TV visās Eiropas Savienības valstīs, jo sevišķi tie vērsti pret jauniešiem. Bet tāpat arī viņa darbība reizēm ir rafinētāka, slēptāka. Mūsu mieru uzturēšanas pasākumi konfliktu zonās tiek arī apdraudēti un pakļaut riskam. Un tad tiešām tiek vērsta propagandas darbība pret mūsu mieru misijām. Un tas eh, krietni apgrūtina mūsu ekspertu darbu. Paldies tik tālu, mans ievads, gaidīšu tagad eh, ekspertu sacīto. Sirsnīgs paldies. Un vārds Redman kungam. Paldies, eh, Broka kungam, ka esat uzaicinājuši mūsu šo pasākumu. Runāšu no žurnālista viedokļa un sākšu ar uh, dažām piezīmēm par to, kā es eh, uzskatu, kāda ir atšķirība starp eh, mēdīju darbu un eh, tādas kaitniecīgas vardarbības veicināšanas. Pavisam īsi aplūkošu arī referendumu par Ukrainu, lai redzētu, cik kaitīgi šāda mēdīja darbība var būt. Un tāpat tās arī runāšu par uh, Eiropas uh, mēdīju un varas iestāžu iespējamo reakciju uz šādu rīcību. Bet uh, sākumā par dažām citām uh, propagandas jomām. Runājot par Eiropas Savienības dienvidu kaimiņu attiecībām, pieskaršos to, kā Izrēlā tiek izmantot masu mēdījā, varbūt lietu politikas nolūkos. Šis termins spin, ko tas nozīmē? Nu, varētu teikt, ka propaganda ir veids, kā izmantot eh, šo mēdīju signālu, lai, lai radītu tādu niknu un vardarbīgu reakciju tā vietā, lai normāli vienkārši ziņot par notikumiem sabiedrībai, lai tā pati varētu izvērtēt notiekošo, tad, jā, protams, nav iespējams simtprocentīgi objektīvs žurnālisms, katram eh, ir eh, savi pieņēmumi, bet es šeit domāju par tādu sistemātisku, apzinātu kampaņu ar skaidriem politiskiem mērķiem. Un katrs, man liekas, pats saprot, ko tas nozīmē saskaroties ar to. Eh, jūs to varat saukt par propagandu vai arī par spinu manipulēšanu vai sagriez, sagrozēšanu, eh, jo tāpat arī Britu eh, labējo mīdijas spēkos vai tāpat arī Krievijas presē tiek atspūgļotas ziņas tādā veidā, lai, teiksim, uh, Apvienotā karalista nobalsot par Eiropas Savienības uh, izstāšanos, tāpat notiek masu mēdīju sagrozīts informācijas sniegšana attiecībā Izraela un Palestīna. Uh, informācija tiek izrauta no konteksta, vienkārši lai rietumi izskatītos slikti un uh, Krievi izstītos labi. Sputnika adentūra ir izgatavojusi bildes attiecībā uz Ukrainu un šo informāciju, kas tika atspūgļot Eiropā, šo materiālu var izmantot bez maksas Nu, vienkārši, lai veicinātu šo domu, ka Ukraina pieder Krievijai. 70% eiropiešu domā, ka šāds uzstādījums ir pilnīgs muļķības, bet tas ir pilnīgi atkarīgs, kā, jū, kā jūs to pasniedzat. Tāpat arī gāzes eh, konflikta atspoguļojums. Piemēram, simtiem uh, bojā gājušie Palestīnas pusē un daži bojā gājušie Izraels pusē. Varētu teikt, ka Krievijas darbība, uh, šī manipulēšana ir savādāk. Uh, to balsta dažādi blogi un eksperti un milzīga darbība internetā. Krievijas programmas apjoms, protams, ir milzīgs, bet lielā mērā tas atbilst tādām modernām manipulēšanas tendencēm kad eh, tika kritizēta, kritizēta Kačinska valdība, piemēram, tad mēs saņēmām ļoti daudz tāds nejauks eh, ēpastus, eh, kas šķita, nu, tādas organizētas pretkampaņas. Tāpat arī Krievijas programmā tiek veidot tāda strateģiska neskaidrība. Principā melo visi masu mēdīju un nav tādas leģitīmas mm, informācijas sniegšanas. Eh, tāpat bija, piemēram, ar Krievijas spēkiem Ukrainā, tā tad eh, viņi vienkārši sagroza skaidri, eh, saprotam faktu plurālismu vārdā, bet arī tas nav nekas jauns. Es atceros, piemēram, Jeruzalēns atspoguļojums no Krievijas NVO puses, kur viņi teica, ka Izrēla nepārkāp starptautiskās tiesības, jo nav vispār tāda lieta, kā starptautiskās tiesības. Tad, kad tika izvērtāts MH17 gadījums, tad atkal Krievijas sniedz pretēju informāciju. Protams, dažas manipulācijas ir neglītākas par citām. Un nu, šīs kampaņas var būt ļoti kaitīgas Eiropas Savienībai, bet šeit ir kvalitīva atšķirība, jo Krievija veiktās manipulācijas apraksta Ukrainas režīmu kā mm, diktatūru, kuras, kuras rezultātā ir gājuši pār vismaz 900 cilvēku šajās akcijās. Nu tā nav tāda krimināla manipulēšana informācija. ASV Jo nu, privā vārda brīvībā aizsargāta droši vien vēl stingrāk nekā Eiropā. Un, un tā naida kurināšana joprojām arī ASV ir noziegums, ja tas eh, var izraisīt konfliktu. Un no nu, Daiša bija islāma valsts propaganda, mēs redzam, ka cilvēki tiek aicināti doties uz Sīriju, lai iznīcinātu neticīgos, nu, un šāda propaganda noteikti atbilst šai eh, kategorijai. Daily Mail uh, reizēm arī atspoguļo apšaubām informāciju, bet tā nekurina uh, ienaidu. Tāpat arī izrāda šī informācija, ne, nekurina etnisko naidu, ko Krievu propagandas līdzekļi kurina attiecībā uz Ukraiņiem un šo te asinu konfliktu. Man nav, protams, laika uzskatīt visus um, tātad um, maldīgos stāstus, bet um, Krievu propagandas kampaņa attiecībā uz migrācijas krīzi ir arī tuvu šai otrajai kategorijai. Nu, piemēram, šis maldīgais stāsts par izvaroto meiteni Vācijā Šis eh, stāsts eh, varēja izraisīt un pilnīgi iespējams izraisīs vēl vardarbību pret migrantiem. Nīderlandes referendums man uzrādīja to, cik eh, kaitīgi var būt Krievu kampaņa mūsu interesēm. Mans kolēģis Nīderlandietis, kas rakstīja par notikumiem Nīderlandē, rakstīja par to, ka tūkstošiem cilvēku um, stacijās uz ielām vārdam būtiski atkārto Krievu vēstījumu. Kāds kolēģis sacīja, ka Krievija, respektīvi Ukraina, ir Krievijas, Ukra Krievijas ietekmes sfērā, jums patīk vai ne? Daudz runā par Ukrainu kā korumpētu valsti, ignorējot to, ka Eiropas saimnes nākums ir domās tieši tam, lai par to cīnītos. Ģeopolitiskās debats par ietekmi sfērām, nu, tās vienmēr ir apšaubāmas. Varbūt Ukraina ir korumpēta, bet sakarīgs no kā to jūs atspoguļojat. Bet ko te vēl Krievu blogeri atspoguļo? Tad, tad um, Eh, viltoti video ar it kā ukraiņu fašistiem, kas eh, draud uzspicināt holandiešus, ja viņi tagad eh, balsos pret. Nu, domāju, ka te šķērsot līniju attiecībā šo otro kategoriju. Kas tad būtu darāms? Nu, līdz šim ir divas lietas šīs te strāta konstatējas, kā komunikācija, paziņojums, nu, ar, nu tātad, tāpat arī granti, iepriemi ja granti, no Eiropas investīcija, nu, tātad attiecīgā fonda, kur kur pārstāvs sēž man te blakus, lai vērstos pret šo mm, kampaņu ar eh, mūsu pašu, tātad plašsaziņas līdzakļiem. Centiem miljonu eiro tiek eh, iepumpēti Krievu propagandas mašīnām. Mūsu ieguldījums ir daudz piecīgāks un tomēr nāk laikā. Aicinu visus eh, žurnālistus, kas pilāšie strateģiskā komunikācijā, cīnīties pret mm, Krievu maldinošiem stāstiem, kas attiecas uz šī fonda pasākumiem, mēs nedaudz kritiskāk noskaņots Ehm, izcelsme varbūt apšaubīta. Un gadīšu no Pamjodovska kunga informāciju par to, kas viņam padomā. Un, bet uh, mēdījiem jābūt neatkarīgiem. Un, ehm, tāpat arī, vai, vai tiesvarai jābūt neatkarīgai, tāpēc ierosim trīs reakcijas. Pirmkārt, par šo informatīvo manipulāciju elementu politiska reakcija. Un, un tāpat arī tāda piesardzīga sabilst pastāvšiem mēdījiem. Un kā par šo maldīgo vai neatkurinošo elementu ir nepieciešama regulatīvā kontrola. Pirmajā, scenē, pirmajā pasākuma klāstā mums nav jāiztužo divritenis, mums ir pastāvošas un labas struktūras, kas var vērsties pret šiem vēstījumiem, neapdraudot objektivitāti. Politiskās pārtīs, politiskās grupas šeit Briselē ir definējuši savu darbu kārtību, sevis vērtības. Varbūt tās nav bijušas gan aktīvas, cīnoties pret Krievu propagandu. Es domāju, ka CDU, tātad Vācijā sociālās partija, Francijā konservatīvā partija, Lielbritānija un citi līdzīgi politiskie spēki ieguldīja tik daudz uh, laika uh, un, un uh, izdomas, kā pirms pāris gadiem vēlēšanās, lai pastāstītu cilvēkiem, ka, ko Krievi dara Ukrainā un tā tālāk, nu tad tas jau būtu ļoti daudz. Arī Marks Rota būtu um, ieguvis, jā, balsojumu Nīderlandē, jā, būtu aktīvāka informācijas kampaņa. Politiķi stāstīja, ka viņi īpaši necēlās tādēļ, ka tas iespējams varētu apdraudēt vēlētāju aktivitāti, bet uh, nedrīkst slēpties aiz šī vēstījuma, vienkārši baidoties zaudēt balsis. Tāpat arī tev virknē gadījums kāds ir divpusējs eh, ekonomiskās intereses, cilvēki bieži atsakās saukt lietas īstajos vārdos eh, diplomātijas vārdā, kā Olāns un Merkele, kas attiecās saukt Krieviju par agresoru. Nav jau, nav jau neatskudro divteņas arī mēdījumā. Ārtē budžets uh, eh, liek izskatīties Eiropas Savienības budžetu un smieklīgi. Un kopā salakot mūsu budžets, mēs uh, varam mēdījumā panākt uh, tiešām labs panākums un likt ārtē izskatīties smieklīgi. Par partijām. Padomājiet par uh, savu atbildību. Jūs veidojat sabiedrisko domu. Un, ja, nepaucējot informāciju par uh, um, valda Ukrainā, piemēram, um, ziedojot tā informācija, ka, kas izraisa lielāku rezonansu, tā tālāk, tas ļoti apšaubām. Mēdījiem ir nepieciešams mētiecīgs atbalsts. Minēšu tikai vienu fiksu piemēru, pirms pabeidz Taņuka aģentūra Serbijā. Viņi nevarēja, nespēja atrast uh, privatizācijas procesā uh, savu pārdevēju, varbūt pircēju, un vienlaikus uh, Krievijas Sputņika aģentūra uzsāka savu uh, Uh, darbība Serbijā, serbu valodā. Tāpat arī Republika Serbska, Benu Pitrovica, tātad uh, Bosnijā un citur. Nu, tad tas šie mediji ir Krievu propagandas līdzeklis. Viņi aktīvi mēģina uzkurināt etnisko naidu. Viņi ziņo par to, ka, lūk, kosovieši slepkavo serbus uh, zemē Kosovā. Un šos rakstus vēl varētu turpināt. Uh, regulatīvā kontrola pastiprinās. Redzam, ka uh, Um, vācieši vēršās pret RT, un um, tāpat arī vācieši ir uh, vērsušies pret žurnās tiem, kas safabricēja šo stāstu visvaru to meiteni, un tāpat arī Baltijas valstīs turpinās uzlabojas kontrolēšanas pasākumu. Protams, efektīvāk tas būtu tad, ja mēs to veiktu koordinētā līmenī, saskaņojot mūsu pasākums. Jums taču ir savu likumu par mediju integritāti. Nešaubos, ka kolēģi šeit uh, sniegs papildus informāciju. Tāpat ir audiovizuālā direktīva. Kādēļ to visu neap, neapvienot un neuzlabot šo pasākumu īstenošanu? Kā nāks, ka mēs rodam veidus, kā ieslodzīt tos, kas aģitē uz islāma radikalizāciju, bet citus, kas musina cilvēkus tā pašu rīcību dambasām, mēs atstājam nesodītus. Kādēļ mūsu institūcijas, tā skaitā Eiropas komisija, nāk klajā uh, ar uh, rehabilitācijas tātad apgabaliem, tātad runām, Kremļa rokspošana. Paldies, ka tā no mans jūs jautājumu lūdzu. Now we come to Žeži Pomjatovski. Paldies, un nākošais runātājs būs Pomjanovskis. Man vienmēr grūtības ir izrunāt viņu uzvārdu. Eh, vārds jums. Paldies, priekšsēdētāji, paldies, Elmāra lai parādītu, kā mūsu darbs pārklājās, un jānorāda arī, kā Elmars Broks ir Eiropas demokrātijas um, eh, padomas eh, priekšsēdētājs, un mums šeit ir labi saskaņot pūliņi mūsu funkcijās. Paldies Afet komitejai par uh, uzaicinājumu ierasties ar mani izklāst. Manuprāt, tas ir ārkārtīgi svarīgs temats, un es vēlos pateikties arī deputātiem un deputātei Fotīgai it īpaši par darbu pie šī jautājuma, jo mēs zinām, ka šeit ir ārkārtīgi daudz elementu Eiropas politika darba kārtībās, un mūsuprāt, šim ir jāpaliek visai augstu prioritāšu sarakstā. Es iesākšu ar ierastu to saistību atrunu attiecībā uz Eiropas um, stratēģisko komunikāciju. Ma, es no sirds uzskatu, ka stratēģiska komunikācija ir nopietnas uzdevums Eiropas Savienībai un dalībvalstu valdībām. Tomēr ED mēs šo jautājumu skatām no dažādām perspektīvām, no um, demokrātisko vērtību un pamatbrīvību perspektīvas. Overlaps, yet presents two different Un šeit mēs eh, saskaramies ar divām perspektīvām. ED nenodarbojas ar strateģisko komunikāciju kā tādu, citiem vārdiem sakot, mēs saturu neradām, nu ne arī esam tam īpašnieki, bet mēs palīdzam veidoties vietējiem mēdījiem, kā neatkarīgiem, kvalitatīviem mēdījiem, uh, un veicināt un aizsargāt demokrātiskās vērtības un demokrātiskās pamatbrīvības. Un šajā sakarā ik mūsu ies padome ir tikai sagatavojis vadlīnijas žurnālistiem strādāt objektīvi, uzticami un sniegt informāciju vislabākajā veidā. Bez tam, un kā jau to norādīja priekšsēdētājs, pagājušajā gadā ED veica priekšizpēti pār krievu valodīgajiem mēdījiem, kas tika pabeigts eh, jūrijā. Tas bija īpašs projekts ko uzdeva Nīderlandes valdība atzīstot mūsu darbu. Un tas piesaistīja lielu interesi un redzamību mums, bet ir arī jāzina, ka darbs ar mēdījiem mums nav jauns jau pēdējo trīs gadu laikā. Mēs esam atbalstījuši neatkarīgos mēdījus Eiropas kaimiņu valstīs gan austrumos, gan Eh, dirvidos, kā atbalstu pilsoniskajai sabiedrībai. Un sākšu ar austrumiem, kur mēģināšu norādīt lielākās problēmas un būtiskākās pazīmes attiecībā uz eh, Kremļa propagandu, un pēc tam pievērsīšos dienvidiem. Par austrumiem runājot, mēs novērojam šodien eh, ka Kremļa balsu dominance nav jauns elements. Tas ir e, jauns elements strateģiski plānotai valsts politikai, kurā informācija ir mēdī tiek uzskatīta gan e, par politiskas kontrolas un ārpolitikas līdzekļiem. Lai izveidotu šādu rīku, bija vajadzīgi aptuveni 12 gadi, un tagad, ja mēs uzskaitām šā procesa etapus, devas netik senā vēsturē, 2014. gadā tika pārņemts Lenta Rū, um, viens no populārākajiem tīmekļu portāliem Krievijā, pēc tam tika slēgta ne, neatkarīgā uh, aģentūra Riedovosti un citi citi neatkarīgi kanāli tika slēgti vai arī tika pakļauti ārkārtīgi lielam ekonomiskam vai administratīvam spiedienam. Tie, šie bija soļi. Daudz eksperti, analītiķi vairāk kārtīgi par šo tendenci ir e, brīdinājuši. Tomēr Eiropa izlikās tos neredzam. Bija vajadzīgs konflikts Ukrainā, it īpaši Krimas aneksija, lai Eiropa atzītu Krievijas valsts propagandas ietekmi, kā arī Kromļa um, propagandas mērķus, kas eh, dažādojas savus informatīvos rīkus, gan tādus kā uh, tiešsaistes fórumi, troļi un citi. Mērķis ED, e vēršoties pret šīm parādīm, bija dažādot tā rīcībā esošos rīkus, kā arī diversificēt krievu valodīgos mēdījus austrumpartnerības valstīs. Ziņojumā e, secinājumi jums daudziem ir zinām, tāpēc es tagad atsaukšos tikai uz dažiem, kā ar, nosaucot tos kā argumentus. Piemēram, Krievu valodīgie mēdīji un audiences ilgu laiku nav ņemti vērā un nepietiekami eh, pētīti un atbalstīti no donoriem un rietumu mēdījiem. Tādējādi eh, Kremlis varēja izmantot savas priekšrocības. Un eh, šie panākumi izriet no diviem būtiskiem faktoriem. Pirmkārt, Kremļa vēstījumu no. Uh, nodošana Krievijas, krieviski runājošai aģentūrai, veidojot savus mēdījus, kam sekoja mobilais internets, kā arī ņemot vērā audiences eh, preferences gan eh, ziņām, gan izklaides kanāliem. Tādā, izmantojot tādus rīkus kā RT, Raša Direct, Raša Beyond the Headlines un eh, pēdējais no tādiem ir Sputnik. Tomēr eh, Krieviju mēdīji nav vienīgais veids, kā Kremļa ziņas tiek eh, vēstītas. To veids arī Krievijas proksī grupas, tādas kā bizneslobī grupas, eh, žurnālistu domnīcas un citi pasākumi. Un mūsu ziņojumā, tāpēc mēs koncentrējamies uz pamatā visvairāk novārtā atstāto jeb krieviski runājošo aģentūru. Otrkārt ir jārunā par izklaides saturu, kas ir pievilcīgs krieviski runājošai audiencei, kurā var izmantot emocionālu stāstījumu, neredz saistībā ar nostalģiju pēc padomju eh, pagātnes, vēsturiskas filmas, viktimizācija, kas ir vērojama Krievijas, Krievijas runājošajā uh, eh, auditorijā. Tāpat arī mērķu grupas eh, parādīja, ka tās ir vairāk, tām ir vairāk pievilcīgs Kremļa atbalstītais saturs, ņemot vērā tradicionālo saturu. Kļūst skaidrs, ka gan propaganda, gan pretpropaganda eh, palielina neusticības līmeni mēdījiem. Tas ir jāpatur krātās prātā strateģiskajā komunikācijā, lai neveiktu vienkārši eh, eh, kontrapropagandas darbību, kas var būt mazāk aulīga. Tagad nosaukšu tos raksturojumus, e, kāpēc Kremļa saturs ir efektīvs, e, tā pamat e, vairāk žurnālisti palīdzēja mums šos elementus ieskicēt, un arī tos jūs uzklausījāt. Nebūs laika man tos visus uzskaitīt, bet būtībā mēs runājam par e, E, Kremļa paralēlās pasaules veidošanu, informācijas manipulēšanu, sagrozīšanu, alternatīvu diskursu, kurā Krievija tiek parādīta kā aplenkts cietoksnis, kuram, lai izdzīvotu, ir nepilnībā jāpakļaujas virspavēlniekam lai kontrastētu Krievijas diskursam par demokrātiju, Krievija ir izveidojusi savu stāstījumu par Krievijas eh, konkurenci ar ārpasauli. Izaicinājumi šodien ir plaši, daudzslāņaini un būtu naivi domāt, ka eh, viss balstās uz demokrātiju un tiesiskumu. Nē, šeit ir jādomā par citiem aspektiem, kā drošības dimensiju, militāro drošību, gan mūsu kaimiņiem, gan mums pašiem, tāpēc nevaram e, izolēti uzlūkot Krievijas valsts propagandu. Mums ir jāskat propagandas jautājums plašākā perspektīvā. Nesenā Levada centra analīze. Levada ir viens no Krievijas vadošajiem institūtiem, kas sniedz datus par Krievijas sabiedrību, parāda, ka pieaug pieņemamība karam kā problēmu risinājumam Krievijas sabiedrībā. Šeit ir jārunā par miljoniem cilvēku, kas apdzīvo to pašu kontinentu, ko mēs. Tas ir jāuzskata kā nopietnas drošības apdraudējums mūsu kontinentam. Un ņemot problēmas sarežģīto raksturu, ir nepieciešama daudzslāņaina atbilde, kas būtu gan inovatīva, gan visai gudra. Ātru risinājumu šeit nav, un katram ir jādomā par savu atbildību un devumu. Un tagad turpināšu par EED veikt priekšizpēti. Pētījumā ir piedāvāti vairāk konkrēti priekšlikumi, praktiski risinājumi, lai stiprinātu demokrātiju, e, demokrātiskus, neatkarīgus un daudzveidīgus krievalodīgos mēdījus, lai koriģētu to līdzsvaru trūkumu, kāds ir pastāvējis līdz šim Pretējā gadījumā mēs varēsim zaudēt vēl vienu krievisku runājošo eh, paudzi, un ziņojumas iesaka koncentrēties uz vietējām ziņām un notikumiem, kas ir būtiski cilvēku ikdienas dzīvē, tādiem kā sabiedriski jautājumi, t, eh, seriāli un izklaides formāti. Eh, praksē tas eh, tiek ieteikta divu celiņu pieeja. Pirmkārt, stiprināt eh, kvalitatīvus mēdījus, kas varētu, un otrkārt, atbalstīt reģionālās iniciatīvas, kas palīdzētu sadarboties, kas integrētu tās plašākā mehānismā un saņemtu ilgākā termiņā atbalstu no starptautiskajiem donāriem. Tas palīdzētu šīs platformas stiprināt un ar efektīvu koordināciju šāda pieeja varētu maksimizēt eh, mēdīju ietekmi. Tas varētu palīdzēt stiprināt kvalitatīvu žurnālismu un ieviest plurālismu līdzsvaru Krievu valodīgo mēdīju telpā. Praktiski mums ir jārunā par reģionāliem informatīvajiem mezgliem centriem, kas ar donoru atbalstu varētu atbalstīt talantus, un visbeidzot, ir jārunā par dažādiem ekscelences cent centriem, kas piešķirtu vairāk izpratnes par auditorijas vajadzībām, kā arī palīdzētu pieņemt e, finansiālus lēmumus privātiem investoriem, kuri vēlētos investēt ne tieši Krievijā, kur tie saskartos ar grūtībām, uh, bet ap Krieviju valstīs, kurās ir plašas krieviski runājošas auditorijas. Šie ir galvenie ieteikumi, kas izriet no ziņojuma. Un tagad es gribētu pievērsties e, dienvidu kaimiņa attiecībām, kur arī ir jārunā par mediju aktivitāti. Daēš propagandas pieaugums arī piesaistā Krievijas propagandas uzmanību. Manuprāt, šie ir divi atsevišķi jautājumi ar dažām kopīgām pazīmēm. Atšķirības galvenokārt iekļauj eh, dalībnieku uh, raksturojams valsts ar centrālu um, lēmumu pieņemšanas aparātu un izkliedēts nevalstisks personāžs, kas vairāk galvenokārt uzstājas kā sekta, kuras mēģina piesaistīt savus locekļus, izmantojot dažādas metodikas, bet līdzīgi kā eh, tie, kas, eh, ko izmanto sektas. Tomēr vislielākā atšķirība ir abu parādību ietekme, it īpaši vidējā un ilgā termiņā. Daiešu propagandai eh, kā tāda ne, e, nerada sistēmisku problēmu, bet drošības problēmu. Savukārt, Krievijas valsts propaganda ir bīstama, jo tā rada sistēmiskus problēmas un eh, ilgtermiņa riskus. Mēs varam runāt par skai, vienkāršiem skaitliskiem salīdzinājumiem. Krievijas valsts propaganda. Tā ietekmē miljoniem cilvēku uzskatus, mēs to uzskatām kā diskusijas tēmatu. Ja 5000 cilvēkus veiksmīgi tiek rekrutēti caur daļu propagandu un tie cīnās eh, Sīrijā vai Eh, brau, dodas uz Eiropu, lai veiktu terorisma šūniņas, tad mēs to uzskatām par katastrofu. Mums ir pareizi proporcijas jāsaliek eh, šajā gadījumā, un mēs nedrīkstam uzskatīt, ka viens no jautājumiem ir nesvarīgāks nekā otrs. Un tagad raugoties no šīs perspektīvas, kādi būtu ieteikumi, ko es dzirdu no ekspertiem? Pirmkārt, atbalsts neatkarīgiem mēdījiem ir jāturpina un mums ir jāinvestē un jāsniedz maksimāls atbalsts tiem, kuri pārzina savas auditorijas un zina, kā tās interesēt. Viņiem nav vajadzīgs vadlīnijas eh, savā darbā, bet viņiem ir vajadzīgs atbalsts neatkarībai. Tālāk mums ir daudz jādara, lai varētu celt sabiedrības apziņu. Un šeit mēs varam daudz komunicēt par pamatvērtībām. Šeit ir vieta strateģiskai komunikācijai. Un visbeidzot, tie kuri piedalās medijos, ir jāatklāj kuri veicina un izplata melus par mūsu faktiem, mūsu mēdīju telpās un valodās. Šeit mūsu rīcībā ir daudz instrumenti, e, juridiski, ētiski un dažādi mehānismi, e, kā arī tie, kas piesaista e, nelikumīgos līdzekļus. E, šādu mēdīju atbalstam. No manas puses tas būtu viss, un tagad es labprāt atbildēšu uz jūsu jautājumiem. Paldies, po, e, Pomjanovska kungs, un tagad es došu vārdu deradikalizācijas ekspertam no e, Dīnam Šaikam, kurš ir eksperts un kurš ir Liverpūles universitātes doktors un uh, kurš ir publicējis vairākas grāmatas, kurš um, bija radikalizējies ekstrēmists, bet 11. septembra uzbrukumi lika viņam pārskastīt savu viedokli, un pēc Sīrijā pavadītiem gadiem un islama studijām viņš pilnībā deradikalizējās, atgriezās 2004. E, gadā Kanādā un kopš tā laika strādā Kanādas izlūkošanas dienestā. Tagad vārds tiek dots jums. Paldies par šo iespēju runāt Eiropas parlamentā. Nu, pavisam ātri pēc uh, savas lepnādas darba, es strādāju pie daudzām lietām, infiltrācija. Pēc tam pamanīju, čet, pavadīju četrus gadus tiesās, sniedzot eh, pierādījums tiesās 2010. gadā, kad eh, tiesa beidzās, es eh, sāku darboties Twitterā un Facebookā. Es redzēju, ka daudzi pārunājušos eh, jautājums par reliģiju, par notikumiem pasaulē, karš Sīrijā bija sācies 2010. gadā, pārā pavasars jau notika 2011. un 2012. gadā, un diskusijas, diskusijās piedalījās jaunieši par braukšanu uz Sīriju, cīnīties, tas kļūpa par tādu ļoti būtisku jautājumu. Es sāku saskatīt to, ka īsas principā jau sāka veidoties eh, tiešsaistes režīmā internetā. Uh, 2012., 13., 14. gads jau bija pazīmes, un 2015. gadā es arī e, tieši ikdienā jau sastapos ar šādiem jauniešiem, kas bija noskaņoti šādā veidā. Un es domāju, ka vajadzētu sniegt kaut kādu pretinformāciju, un es jau varētu tā teikt, praktizēties pie šiem jauniešiem un skatīties, kas informācijas ziņā, kas darbojas, kas nedarbojas. Tāpat laikā es sāku arī jau Mm, saņemt informāciju par dažādām radikalizācijas konferencēm, daudzi eksperti pēkšņi. Tā teikt, nokrit no debesīm tā šķita, pieņemsim ekspertu radikalizācijas jomā un visās šajās tēmās. Un arī viņus es vēroju, lai skatītos, cik iedarbīga bija viņu kampaņa attiecībā uz šiem riskam pakautajiem jauniešiem. Pirmkārtām, Es savā pieejā esmu izmantojis uh, islamismu avots, lai sakautu daļu propagandu. Viena no lietām, ko daļš ļoti labi pieprot, ir uh, paņemt no Korāna kaut kādus teikumus, frāzes un izmantot saviem nolūkiem. apaudzējot to ar tādu ļoti izsmalcinātu mēdīju ziņojumu, un tātad šie jaunieši, kas uh, vēroja šo informāciju, klausījās dziesmas, tad, nu, jāsaka, tas izvērtās par ļoti efektīvu rekrutēšanas mehānismu. Es viņus saucu par teroristiem uh, uh, islam, islam, islam tērpā. Tātad teroristi islam ticīgu apģērbā. Konstatēju, ka šī pieeja eh, darbojās. Man izdevās tieši sasaistīties ar mm, ISIS eh, dalībniekiem, jauniešiem, pat ar Al-Qaeda dalībniekiem. Es ar viņiem sazinājos tādā valodā, ko viņi saprot. Es eh, izmantoju to pašu Korānu, ko viņi, un man bija argumentācija tātad gan par, gan pret. Tad, kad mēs uzskatām to par ideju karu, tad uh, tas tā arī jāsaprot. Mums ir jāpastāv stingri uz savām vērtībām un jāapšauba viņu argumentāciju un vērtības. Es varu jums uh, sniegt divus piemērus. Piemēram, par to, kā man izdevās cilvēkus uh, panākt, lai viņi izstājas no ASV tīkla un viens uh, cilvēks no Somijas. Viņš bija numur divi um, ISIS eh, rindās, un es pavadīju turpat vai pusotru gadu ar šo personu, runāju ar viņu ļoti jauki, un pārliecināju, devu viņam piemērus no Korāna, un runāju ar viņu, un eh, piedāvāju viņam draudzību. Un viņš eh, pameta mm, grupu, un tagad viņš, tā teikt, veids propagandu pēc šīs grupas. Un Viņš tagad ir pret uh, ekstrēmismu un pret ASIS, un viņš pats uh, veic šo darbību. Tātad viņš pats tā teikt, ir sevi aktivizējis. Un uh, tā tad sanāk, ka es izmantoju tādu pašu rekrutēšanas mehānismu, kā mm, ASIS izmanto, to es izmantoju pret viņiem. Tā tad es uh, vērsos pie šāda jauna cilvēka, runāju ar viņu, skaidroju, ka viņa idejas ir nepareizas un vēroju, kā šis jaunais cilvēks pēc tam, mm, tā teikt, pavēršas pret saviem bijušajiem kolēģiem. Un uh, vēl cits uh, piemērs uh, uh meitene no ASV, mm, baltādaina meitene, viņa arī uh, centās rekrutēt. Eh, es eh, satikos eh, ar šo meiteni Skype, pārsūtīju dažādas ziņas un arī viņa, paldies Dievam, pārtrauca darboties šai kustībā, lai dotos uz Sīriju. Tā tad man ir daži veiksmes stāsti, bet, protams, arī ir neizdošanās. Nevar izglābt katru cilvēku. Dažiem jauniem cilvēkiem tā ir dzīve vai virziens, kurā dzīve viņus noteikti aiznesīs. Trešām kārtām. Privātajā sektorā mēs bieži par to dzirdam, ka valsts sektors nevar izdarīt visu šo darbu un ir svarīgi, lai uh, valsts veicinātu šādas tikšanās starp nevalstiskām organizācijām un privātām organizācijām, korporācijām, kuras vēlas piešķirt līdzekļus, bet viņi nezina, kam piešķirt līdzekļus. Tātad viņi nesaprot īsti, kādu, kādā metodoloģijā investēt. Tāpēc es gribētu ļoti aicināt parlamentu un uh, parlamentāriešus. Tātad veicināt šādas tikšanās starp musulmaņu organizācijām, uh, starp reliģiju organizāciju tikšanās, jo tas ir ārkārtīgi svarīgs uh, tādas pretcīņas aspekts lai Daesh redz, ka ir kristieši, ir ebreji, ir Eh, pat ateisti visi principā grib dzīvot kopā saskaņā. Un kad jūs mobilizējat šīs balsis, tad tas ir daudz efektīvāk nekā vienkārši viens musulmanis kaut kur Twitterā, piemēram, stāsta, nē, nē, nē, ka Korāns nesaka jums tādas lietas darīt. Par izaicinājumiem. Lielākais izaicinājums, un te es varu turpināt iepriekšējo runātāju teikto, ir Krievijas propaganda un uh, tas, ka e, imigranti tiek izmantoti kā tāds e, ierocis e, propagandā. Ir pat daži franču politiķi, kas saņem līdzekļus no Krievijas savām politiskajām kampaņām. Tas ir liels risks, tas, tas radīs tādu otro vilni drošības apdraudējumos, jo Ir no vienas puses jāvēro uh, šie daļas locekļi, daļas darbība, jāvēro, jākontrolē imigrācija, tās plūsmas. Un uh, ir bēgļi, kas arī nav radikalizēti, bet ja viņi redzēs, kas notiek, tā tad cik ļoti sabiedrība pret viņiem noskaņojas, tad tas atkal veicinās viņu radikalizāciju. Un trešām kārtām šī pret imigrantiem vērstā vardarbība. Tātad man bija liels prieks pirms, uh, Briselē pirms uh, pāris dienām redzēt bija uh, notiek pasākums pret uh, naidu, un tas, uh, manuprāt, ir ļoti skaļš signāls. Un šādas lietas vajadzētu turpināt visu laiku darīt. Un visbeidzot, gribētu teikt, jo ilgāk Asāda režīms saņēmis uh, eh, diplomātsko piesakšanu un vakar viņi atkal nogalināja daudz cilvēkus, veids bombardēšanu, jo ilgāk Asāda režīms dzīvos, jo ilgāk uh, ISIS būs stabils pamats zem kājām. ISIS saka, ka jā, mēs esam šeit, lai cīnītos pret Asad režīmu, un Asad režīms saka, jums ir jāatbalsta mūs, jo pretējā gadījumā nu, tad, tas spēlē teroristu vārtos, bet taisnība ir tāda, ka Asads vienlīdzības zīme terorists Sīrijā. Viņam ir daudzu gadu pieredze nogalināšanā, mocīšanā, izvarošanā. Ja netiek uh, risināt šis plašākais konteksts, tad uh, Daesh būs tikai tāds simptoms lielākai problēmai, ko mēs eh, gribam tā kā risināt, bet nespējam. Noslēgumā runājot par eh, šiem ār, ārvalstu kaujiniekiem, kas atgriežas. Bijušo ekstrēmistu izmantošana kopumā ir ļoti laba pieeja eh, drošības aģentūrām. Būs jāstrādā pie šādiem risinājumiem, tātad kā uh, individu var izmantot, kā viņš var runāt, teiksim, skolā, mošajā. Es šeit nerunāju par eh, ISIS bijušiem cīnītājiem, kas atgriežas, bet es runāju par citiem, teiksim, kas jau ir ilgi izbraukuši no um, attiecīgās eh, konfliktu valsts un kuri var būt izmantoti kā tādi kā paraugi musulmaņu jauniešiem. Bet ārvalstu terorists cīnītājs, kurš cenšas iebraukt atpakaļ jūsu valstīs, ir jānosaka tāds skaidrs noteikums - reintegrācija, ka šai personai publiski jāatzīstas, pu publiski jāvēršas eh, pie sabiedrības ar eh, pret eh, daļu vērstu vēstījumu. Tādai jābūt skaidrai nostājai, tātad sākot ar šo signālu došanu un taktikas pusi, valsts iestādēm, valdībai ir šāda loma. Uh, jāspēlē. Un nevalstiskām organizācijām arī savukārt ir cita liela loma. Tātad nu, mobilizēt šos cilvēkus, kas ir tur bijuši un kas ir to darījuši. Šādi signāli būs tā daudz tālījošāk nekā eh, Daesh eh, sniegtā informācija un signāli. Paldies! Paldies! Un tagad. Pāriesim pie debatēm, sāksim ar politiskajām grupām, došu vērdu ēnu referentiem un Gurjānu vispirms. Okay, thank you very much uh, for this opportunity. Paldies uh, par uh, šo iespēju. Vai es varētu ķerties uzreiz pie jautājumiem, saka Ungarāna kungs. Gribētu Reitman kungam uzdot jautājumu. Jūs pieminējāt Daily Mail, tāda tipa kompānijas, bet nu atvainojiet, vai jūs nedomājat, ka apvienotās karalists uh, valdība dara apmēram to pašu, veids tāda rakstura kampaņas. Ja jūs skatāties uz, piemēram, to kampaņu, ko veica apvienotās karalists valdība par palikšanu Eiropas Savienībā, tad jūs redzēsiet atkal tikpat līdzīgu korumpētu rīcību, Tā ka es eh, neaprobežot šādu veidu kampaņas un neatiecināt tās tikai uz eh, to, tiem, kas grib izstāties. Man tiek secināt, ka abas eh, puses, vismaz Britu referendumā, veids, jāsaka, tā vienu un to pašu noziegumu pārkāpumu. Tālāk par izcinājumiem. Man bija sajūta, ka mums kaut kādā veidā būs eh, atkal no jauna jāizveido, jāizdomā masu informācijas līdzekļi, tad vai jūs nedomājat, ka problēma daļēji radusies dēļ tā, ka masu informācijas līdzekļos, eh, tajos, kas ir izveidot un stabili, nevienmēr tiek eh, teikta patiesība, nevienmēr tiek nosaukti vārdi, un bieži vien mēdīji ir negribīgi sniegt patiesību, saukt lietas īstajos vārdos, Vai jūs nedomājat, ka tik daudz jau tāpat eh, tiek noslēpts, vai par to vispār nekas netiek ziņots vai rakstīts, vai sniegt informāciju, ne tikai runājot par Krieviju. Arī daudz ziņas par Krieviju tiek sniegts tikai tāpēc, ka Putins kaut ko teica vai neteica. Nu, ASIS atspoguļojums arī ir tāds uh, vardarbības uh, atspoguļojums. Un visbeidzot, runājot par Krievijas propagandu un uh, tās smalkajām procedūrām, nedzirdēju par masu mēdīju pārņemšanu, izmantojot Krievijas naudu, tīpaši Austrum Eiropā, kas nebūtu nav nekāds joks. Uh, Lieta ir nopietna, gribētu dzirdēt jūsu viedokli par šo. Paldies! Paldies! I, I would like to start with... Uh, Frenda kungs, es gribētu norādīt, ka es 40 gadus strādāju par žurnālistu, un, uh, jā, esmu bijis žurnālists 40 gadus, un uh, žēl, ka mm, Broka kungs jau ir aizgājis. Uh, Bet e, bija interesanti, ka viņš sāka e, savus izteikumus ar e, analoģiju par Vietnamu. Un man vienkārši rodas jautājums, kāds tad ir, kāda ir pieredze no šī Vietnams kara attiecībā uz masu mēdījiem. Un man liekas, ka tā mācība bija tāda, ka patiesība tomēr stāvēja augstāk. Neatkarīgi mēdīji atklāja tās zvērības, ko veica ASV spēki, un to ilgtermiņā parādīja, ka šis e, karš bija neuzvarams. Un tāpat Vietnamas karš notika pilnīgi citā masu mēdīju uh, ietvarā situācijā, salīdzinot ar šodienu. Daudz mazāk cilvēku Tātad situācija bija pilnīgi cita, bija citi, citu tipu masu mēdīja un uh, filmas, kas tika filmēts uh, par Vietnams uh, kāru, tās vispirms vajadzēja. Tātad tos, kas tika, tas, kas tika nofilmēts Vietnamā, to vajadzēja pārsūtīt uz Japānu un tad atkal uz ASV, tur jau notika vairāku dienu novi, nobīdi. pirms mēs uh, izlēmjam, saprotam, kas būtu darāms šajā ļoti sarežģītajā jomā, varbūt ir jāsaprot, kāda ietekme, kāda loma ir Krieva informācijas ofensīvai, cik daudz cilvēku reāli skatās un seko Krievijas uh, ziņām par uh, šīm valstīm. Mm, Tātad par tādām teritorijām, uz kurām tiek vērsts šī Krievijas propaganda. Un tāpat jāsaka, vai mēs gribam vēl mēdīju frontē arī panākt augsto karu ar Krieviju. Un tad, kad Retmen kungs minēja, ka viens no iemesliem, kāpēc referendums Nīderlandēs, kāpēc tika zaudēts, nu, no Eiropas skatījuma. Tāpēc, ka bija Krievijas propaganda, kurai cilvēki sekoja. Man nav nepieciešama Krievu propaganda, lai saprastu, ka Ukraina tik tiešām ir korumpēta valsts. Un e, to Eiropas Savienība ziņo katrā ziņojumā, kas vien ir ticis sastādīts. Tā nav Krievijas propaganda. Diemžēl tas ir fakts. Un, diemžēl, tas jau ir bijis fakts e, ļoti daudzus gadus tā, ka visbeidzot es gribētu izgaismot e, vēl vienu tādu līdzīgu lietu Al Jazeera ASV ar eh, tādu lielu urā un lielām cerībām tika radīts šis kanāls un 2013. Eh, gada 30. augustā sāk darboties misija šim kanālam bija sniegt objektīvu skatījumu par arābu pasauli, par konfliktiem eh, tuvējos austrumos un tāpat sniegt arī citādu skatījumu par ASV un pārējo pasauli. Pēc 11 dienām šis kanāls tika slēgts miljoniem dolāru un lielu talantu tur tika vienkārši palaista vējā. Es domāju, ka mums ir jābūt uzmanīgiem, ko mēs gribam panākt. Paldies. Paldies, nākošais runātājs Alšēvičs. Paldies, eh, pirmkārtām pateicos par šo diskusiju un ļoti labu, ka esam APE komitejā uzsākuši padziļinās diskusijas par uh, propagandas jautājumiem, par uh, smadzenes kaldošanu, tā sacīt par informatīviem uh, kariem, kas norit uh, ap, visapkārt Eiropas Savienības teritorijai. Nu, patiesībā mums šī diskusija bija jāsāk um, ātrāk, bet, nu, protams, labāk vēlāk nekā nekad. Un tādēļ aicinu uh, mūs uh, maksimāli investēties, ieguldīties uh, nu, un piesādāt visiem pie Fotīgas kundzes ziņojuma maksimāli tātad, uh, lielu savu atlikumu, nu, tā izspies uz sevišķu satiekas politiskajiem apsvērumiem. Mūsu sabiedrība neredzās par informācijas sabiedrību. Piekļuva informācijai, te vai individualizēta, jūs varat atrast, eh, ko viens ir skāro, bet eh, avot savukārt mēdz būt centralizēti. Centralizēta avot mēģina eh, uzspies mūsu prātiem noteiktas viedokļu dimensijas. Cilvēki ir brīvāki un to piekļuva informācijai un informācijas meklēšanai daudz brīvāka, vismaz atbilstoši noteiktiem kritērijiem un tā. Nu, un patiesībā Kas tad notiek? Manuprāt, šī diskusija um, mums vajag paskatīties uz šiem jautājumiem no tāda jauna leņķa. Domāju par konkrētu lēmumu pieņemšanu. Mums pirmām kārtām būtu jāsaprot, ka informatīvais uh, kārš un smadzenes kalvošana, manipulēšana cilvēku uh, uzskatiem, te, uh, Um, ir tāds ilgs, ilg, laika ietilpīgs process. Uh, tas tam ir nepieciešams uh, zināms uh, termiņš, mm, pirms cilvēkiem prāti tiek sagrozīti. Un cilvēki daudz lēnāk mainīs savu mentalitāti nekā dzīves stilu, piemēram. Nu, piekrītu šeit izskanējušiem viedokļiem no oratora puses, ka uh, Tas paļāra varbūt vairākas paudzes. Un tādēļ mēs tik optimistiski noskaņojamies, ka Krievijas sabiedrība varētu mainīties tuvākā laikā posta Putina sabiedrība. Nu, varbūt mēs varētu cerēt, ka tur kas mainīsies, ka pāris gadu laikā sabiedriskā doma būs citāda, un šīs izklātās smadzenes kaut kur aizplūdīs, un, un, un sabiedrība atkal kļūs stabila, demokrātiska, mierīga. Nu, tā nebūs, un nu, tas ir jāsaprot. Un mans eh, jautājums, eh, ar ko vēršos pie visiem oratoriem, ja varbūt sevišķi pie mūsu kanādiešu draugi, ir lūkāts. Salīdzinot tieši ASV propagandu ar Krievu propagandas līdzekļiem. Un kā šie līdzekļi jau sevišķi uzrunā ASV amerikāņu sabiedrību, tad kur jūs vērtējat kā sliknīgāku? Tad, tad ASV vai, vai Krievu propagandas līdzekļus? Tie abi ir ļoti agresīvi. Tiem abiem ir konkrēti mēķi, Es domāju, ka tos var salīdzināt, bet nezinu, kurš no tiem ir bīstamāks. Abi balstās uz konkrētu noteiktu ideoloģiju. Krievu propaganda balstās uz eh, valsts ideoloģiju. Tā ir labi apmaksāta, uzturēta. Tāds rīcībā ļoti bagātīgi resursi, tā skaitā arī politiskiem. Bet man tik un tā jautājums, nu kas jūsuprāt eh, būtu vērtējums, ka. Kā kā kaitīgāks uh, mehānisms, kaitīgāks instrumentārī, tātad kopums ir sevišķi ASV. Un uh, kolēģiem no Eiropas, mūsu oratoriem, viesiem no Eiropas, uh, eh, lūk nu, kāds jautājums par praktiskajiem lēmumiem. Jūs pareizi pieminējāt audiovizuālos, audiovizuālo direktīvu, ko varbūt uh, tur vajadzētu piestrādāt, uh, ieviest attiecīgus grozījumus. Varbūt jūs varētu konkretizēt, kas tieši jums padomā. Uh, kurās audiovizuālās direktīvas daļās jūs prāt būtu jāveic kādas uh, izmaiņas, kādi grozījumi, un ko jūs šai sakarā ierosināt, ja jums būtu tā teikšana. Paldies, Altrēviča kungs, un tagad izteikšos es pats, jo tā ir um, mana kārta. Kā goē grupas deputāts, es. Uh, vēlos norādīt kā par eh, pre, antikrievu propagandu runājot, mēs dzirdējām eh, klasisku definīciju, runājot par klasiķiem. Vienkāršota eh, ar militāru vārnīcu no divām galējībām sastāvošām. Nerunāsim par propagandu kā tādu, bet mēs paspējām nonākt līdz otrajam pasaules kārām. Par propagandu runājot, tas ir atkarīgs no tā, kā uz tā skatās. E, liels propagandas piemērs bija Savienotās valsts Irākas kārā, melojot, dezinformējot, dezinformējot veidot, jo tavotus ne, E, dodot iespēju dzirdēt citu žurnālistu balsis, un tas bija pavisam nesen. Tas ir ārkārtīgi liels e, propagandas e, piemērs savienotās valstis pret visu pasauli. Turklāt ar to iesākās praktiski visu vidēju austrumu destabilizācija. Un ir runāsim pat par ceturtās paudzes skaru izmantošanu šajā propagandā, ko definēja viena grupa savienoto valstu amatpersonu, kas runāja par uh, Uh, kurā piedalījās uh, sociālie tīkli, sabiedrība. Tālāk uh, nākošais piemērs Ukrainas propaganda par portatīvajām krematorijām, kurās Krievi sadedzināja uh, savus bojāgājušos. Tālāk antidājuša propaganda uh, vairāk nekā Vai daudzas valstis gadu gaitā bombardē mm, islāma valstis un valsti un nenotiek nekādas virzības uz priekšu. Šeit mēs e, dzirdējām salīdzinājumu starp Krieviju un Daešu. Krievija ir valsts, kas ir ANO locekle, kas ir ar savu vietāno, kas respektē attiecības ar Eiropas Savienību un būtu nepiemēroti to salīdzināt ar terorismu grupu, kas izmanto ķīmiskos eh, ieročus, kas um, um, slepkavo un ab, runājot, atbildot eh, kolēģiem žurnālistam, arī es esmu bijis žurnālists. Pār Eh, ārpus tiesas nogalināšanām tiek lemts otrdienās, eh, otrdienu pēcpusdienās ovālajā birojā. Ukrānas, eh, Ukrainas varas maiņa bija valsts apvērsums. Un, manuprāt, ko es varu teikt, mana Mana valsts to neatzīst. Kosova ir lielisks piemērs, kā tiek veidot uh, mākslīgu valstis, kas atbalstītu uh, teroristu grupas ar ieroču, ar narkotiku kontrabandistiem un ar cilvēku orgānu uh, kontrabandu, kā to Eh, nosodīja jau Karla del Ponte, kurai būtu vajadzējis būt tādā gadījumā krieviete. Viss ir atkarīgs no tā, kā jūs uzlūkojat propagandu un ko domā žurnālists. Eh, izvietot eh, mēdījus vienās rokās, vai, tas ir, vai tā ir daudzveidība. Un it īpaši ir jāņem vērā Eiropas pilsoņu brīvi izvēle, jo CNN Fox skatoties, e, tie ir te, uh, propagandas piemēri. Un tagad dodu vārdu deputātam Šafhauseram. Es vēlos pateikties priekšsēdētājiem par viņu sacīto un ko es pilnīgi noteikti atbalstu. E, nepārāk bieži tribīna ir prezidents, priekšsēdētājs, kurš e, skaidri pasaka taisnību. Es atgriezīšos pie jūs teiktā. Esmu pieredze pie propagandas, bet šeit mēs sasniedzām virsotnes. Pirmkārt, Reitmankungs, demokrātijas vārdā. Un es aprakstīšu, Reitmankungs, jūsu loģiku. Demokrātijas vārdā jūs iezābat Eh, Nora, sākat teikdams, ka esat pret referendumiem, it īpaši Nīderlandē, vis, eh, visdrīzāk arī Dānijā, Francijā, demokrātijas vārdā, Reitman kungs, jūs apgalvojat, ka jūs esat eh, pret oponēti Izrēlai, kurš nejauši vienīgai demokrātiskai valstī, kas integrē 20% sarāvu savā iekšienē. Demokrātijas vārdā jūs oponējat tautai un sistēmai, kas pieļauj demokrātie darboties. Lūk, tas ir propagandas eh, paraugs. Otriem mēli. Jūs runājat par aptauju par Krīmu. Šī aptauja eh, Gelapa institūta veikta amerikāņu aptauja. Ļoti žēl, bet atgādināšu faktus. Tālāk. Piebildīšu, kas ir propaganda. Jūs lūk tā būs propaganda, jo tā kā jūs esat pret demokrātiju. Es varētu teikt, ka jūs esat fašists, tā kā jūs esat pret Izraēlu. Es varētu teikt, ka jūs esat antisemīts, tā kā jūs esat par propagandu, jo jūs nevēlaties analizēt pat savu propagandu un jūs denuncējat citu propagandu. Es teikšu, ka jūs esat um, pārākais propagandists. Jūs esat fašists, antisemīts un propagandas fīrers, eh, to kopsavalkot. Otrkārt, Pojanovska kungs. Atgādināšu jums, ka ģenerālis de Gauls ar ORT Francijas radiostaciju izveidoja mēdīju un iecēla vienīgās televīzijas vadītāju. Vai jūsuprāt, ģenerālis Degols bija fašists, viņš, kas izglāba institūcijas un demokrātiju? Kāpēc jūs vēlaties, ka tad, kad mēdīji nonāk opozīcijas rokās, e, kapitālistu, e, manipulētu kapitālistu grupās, ko manipulē oligarhija, kāpēc jūs vēlētos, lai tas būtu demokrātiskāk? Kāpēc jūs domājat, ka šī propaganda būs labāka nekā tā, kas attiec uz leģitīvu valdību, kurai ir tiesības arī paust savu viedokli? À, vismaz ar vienu mēdī, kas atspoguļo tās viedokli. Un tā ir problēma šodien, ar ko saskars problēma. Tālāk runājot par domnīcām un jūsu apvainojumiem Krievijas sakarā, es varētu nosaukt piemēru par Amerikas think tankiem, kam ir daudz vairāk e, Eh, līdzekļus, varētu runāt par kobaģiem, par to, kā visas amerikāņu filmas eh, slavina Amerikas lielumu, kas vienmēr eh, uzvaroša par drošību. Tāpat kā jūs runājat par drošības problēmām, mēs varētu runāt par NATO un šobrīd spriedzi, ko uztur šī organizācija un uzklausiet eh, ģenerāli Bredlovu, kurš veic eh, šodien patiesu kara diskursu. Tas viss ir izklausās tā eh, nepārāk nopietni no jums. Tālāk runāt par terorisma praksi musulmaņa tērpā. Varu piekrist, ka nevajadzētu lietas jaukt, ko sajaukt un nodarboties ar amalgamēšanu, taču bija musulmaņu fundamentālisms, kas tika atbalstīts Saudārābijā, Katārā, musulmaņu brālība, kas tos atbalstīja? Vai mēs, eh, rietumnieki, nekļūdījāmies pievienojoties tiem, kas velk uz islāma fundamentālismu, un tagad, kad nav nekādas saikres starp islāmu un islamismu, ticiet man, kā francūzim, kurš var pateikties par civilizāciju Šarlam Martelam, kurš patriec arābus un kurš aptver to, ka it visur, kur ir bijus, eh, bijis kristiešu vairākums to iznīcināja islāms, jo tā ir realitāte. Esmu arī teologs un esmu e, reliģijas vēsturnieks. Un jūs tagad man stāstīsiet, ka sistēmā pastāv iecietība. Es konstatēju faktus un pēc visa šī uzskaitījuma es jāiztūlīt beigšu uzstāšanos. Es vēlos uh, norādīt uz tos. Uh, salīdzinājumu, ko jūs īstenojat, eh, salīdzinot Krieviju ar Daešu šeit, jūs pārsniedzat jeb visas robežas. Paldies! Jūsu visu trīs sacītais ir vienkārši skandāls un necienīgs, lai izskanētu šajā parlamentā. Ja šim parlamentam vēl būtu mazliet izpratnes par demokrātijas un e, veselo eh, un tautas interesēm, vēlos norādīt, kā ka Es pirmīt izteicos kā deputāts un es kā priekšsēdētājs. Mana funkcija ir institucionāla un vēlos dot izteikt, iespēju izteikties visām grupām. Un šobrīd mēs varam pāriet pie otrās jautājuma kārtas. Trīs minūtes vienam runātājam. Pirmais runātājs ir uh, epi, deputāts Epidējos. Pal, trīs minūtes jūsu rīcībā. Paldies, priekšsēdētāji! kā jūs zināsiet, propaganda ir viens no viss e, nopietnākajiem un e, spēcīgākajiem ieročiem, ko ir izmantojuši ne tikai armijas, bet arī personas, kuras vēlējās virzīt uz priekšu konkrēts interesi. Šobrīd propaganda ir kļuvusi par patiesu zinātni un turklāt arī reklāma ir sava veida propaganda. Ziemeļu valstīs eh, propagandas apstrāde ir sagrūta, ir, mums ir iespēja piekļūt vairākiem avotiem, un ik viens, kurš vēlas apstrīdēt, var to darīt. Tomēr mēs vēlamies aizstāvēt mūsu sabiedrības un mūsu tautas pret propagandu neatkarīgi no tās avota ar nosacījumu, ka tiek izveidot un īstenot zināma taktika un principi Pirmais no tiem ir sekojošs. Ikvienai valstī ir jāziņo savai tautai taisnība. Ko es saprotu ar taisnību? Eh, valsts nedrīkst kļūt par eh, kontrabandas avotu, un tai ir jāpiedāvā vied, citi viedokļi ne tikai tie, kas ir tās interesēs vai personu grupu interesēs. Tāda taktika var darboties totalitārā, bet nevis demokrātiskā sabiedrībā, kur personas var nodalīt malas no taisnības. Viens no propagandas principiem ir atbilstības starp, atbilstības nesamības starp eh, notiekošo un sacīto. Mūsu pienākums ir demonizēt mūsu sācensi. Uh, Šobrīd mēs konstatējam, ka tā notiek ar Krieviju, ar Putinu, ar Asadu, jo Krievija e, ir absolūtais ļaunums un vispār ir eņģeļi. Un šāda pieeja novedīs pie sakāves, jo e, Tauta nav pilnīgi idiota, tauta ir iespējas saņemt informāciju. Tādējādi šādi pūliņi neiz, neizdosies un apgrūtinās ticamību valstī. Nākošais elements ir ne, nepārvērtēt mūsu sācenšus Mēs to konstatējam mūsu daešu teroristu sakarā. Mēs redzam, ka ziņojumi ir emocionāli ļoti spēcīgi, dekapitācijas, terorismu uzbruki, un mēs tādā veidā dodam iespēju propagandai un pārvērtēt mūsu pretinieku. Taču mums ir jāredz, kādi ir propagandas avot un tā iespējas. Tādā veidā mēs varam izglītot cilvēkus. Un visbeidzot, es vēlos norādīt, ka mums ir jānodrošina laba izglītība. Tad, kad tiek veidojas eh, jauniešu bezdarbs, tad, kad tiek nolaupīti līdzekļi, tad, kad tiek veidoti geto, tad var sagaidīt tikai to, ka šāda propaganda mūsu sabiedrībā e, izplatās. Vārds Kalam kungam, paldies, paldies, ka dājāties mums eh, savā pieredzē un informācijā. Daudzus gadus dzīvoju padomju propagandas instrumentu ietekmi. Un, atklāt sakot, eh, tā tehnika un taktika, ko izmantoja padomju propagandisti, bija akurāt tāda pati. Tik sagrozīta patiesība, tik manipulēts ar sabiedrisko domu Bet, nu, mēs saskaramies ar pilnīgi jaunu propagandas vērienu, ar jauniem tehniskiem paņēmieniem, sociālajiem mēdījiem, ar ko palīdzību var aizsniegt jau vai visus pilsoņus. Nu, tas ir kārtīgi riskanti un, um, un uh, draudīgi. Jautājums lūkāts. Um, publisko diskusiju uh, kvalitāti par patiesību, par to, kā tiek falsificēta patiesība un no tā tālāk. Manuprāt, tas viss um, uzrāda to, ka tā ir viena no sarežģītākajām, grūtākajām jomām. Kā mēs to pa, nu, pat dzirdējām, diskusijas vietās tā vairs emocijas, mm, propagandas ļoti veikli to, to panāk. Un kā mēs to dzirdējām iepriekšā runātāja dāvēši, upuri ir um, zināmi publiskajā domē. Sabiedriskajā domā vienlaikus sastādā upuri, kuri ir daudz, daudz vairāk, nu par viņiem mēs neko daudz nezinām. Un tālāk ir tā emocionālā atšķirība, kas ir ar ietekmē to, kā mēs raugāmies un kā, kā mēs traktējam patiesību. Un tad ir pamata problēma, domājot, runājot par patiesību, ir tā, ka, jā, patiesība mūs padara brīvus, un tomēr šodien, mūsdienās, pastāv izpratni, ka patiesība ir kas relatīvs, nu, ka ir dažādi patiesības paveidi, Es atbalstu dažas izskanējušām idejām. Starpnieki, starpnieku veiktā darbība, karš un tā. Viltus eh, eksperti, eksperti viltvāži, viņus jāatmisko, jāatbalsta neatkarīgi plašas ziņas līdzekļi. Runāt par Krieviju, Novajag Zēta, piemēram, nu, laimīgā nu kārtā tā joprojām ir pieejama, arī šeit, uh, Eiropas parlamenta um, avīškioskā. Nu, kas vēl svarīgi? jābūt skaidrībā par mūsu vērtībām. Kas ir mūsu vērtības? Vai tas ir mūsu dzīvesveids vai kas tomēr dziļāks, pamatīgāks? Varbūt vērtības tādas zinām pēstacību. Un visbeidzot vēlos uzzināt jūsu domas par lūkvēm. Sinerģijas efekts, ko panāk dažādas agresīvās, negatīvās propagandas to vēstījumu, jūs tās pieminējat. Un būtībā jau eh, šie propagandas instrumenti darbojas vienā tā pašā um, mēdīju telpā, sociālās mēdījos un tā tālāk. Un, eh, vai uh, te varētu būt vērams kāds enerģijas efekts? Paldies, Kalankungs. Ostenaukungs. Paldies, priekšsēdētājs, saka Bostīna Kungs, eh, tiešām ļoti saulēcīga mm, diskusija, nu patiesībā nevēlu nokavēšanos, jau esam startējuši, tā varētu sacīt, jo, nu taisnība, ar ko tad mēs saskaramies tagad? Nu, faktiski varētu runāt par kara stāvokli. Un nu, šajā kara stāvoklī mm, plašsaziņas līdzekļi ir daļa no šī hibrīda kara. Vai mums tas pateikt, vai ne tā un tas ir? Bet pirms pieskaros saviem trīs īsajiem jautājumiem, vēlos uzsvērt to, ka, manuprāt, kaut kā nu ir gadījies Tā kā šajā procesā dažādi partneri, tātad uh, aktieri, dalībnieki tādi kā Krievija vai Dāļš, mūsu sabiedrībās veido īsti patiesu piekto kolonu. Šī piektā kolona top mūsu dalību valstīs, mūsu teritorijās ar mērķi nonivelēt uh, dzēst sabiedrības uh, vienību, iedragāt mūsu transatlantiskās attiecības. Nu, un tādā uh, izolētām un frustrētām valstīm jau ir vieglāk pakļauties noteiktai kontrolē, vieglāk uh, pakļauties uh, kādiem mērķiem. Manā prātā Čērčils sacītais par Čemberlēnu pēc Mihēnas vienošanās. Neizmasīsim, ko viņš sacīja par Čemberlēnu un viņa ilūziju, ka nāk klājā tādiem samienušiem pasākumiem. Eiropu var, var cerēt uz kādu aizsardzību, uz, uz glābšanu. Jo nu reāli sanāca tā, ka Mīnhenes līgums kā beigās uh, eh, sagatavoja augsni nacistiem otrajam pasaules karam. Tas sagatavoja augsni tam, par ko vēlāk kļuva Vācija, un kam gala beigās bija nepieciešama gigantiskā alianse un, un, un, un eh, prātam, neaptverams, uh, eh, neaptverams cenu cilvēcei. Mēs jūtamies kā komfortablāk dzīvojot uh, tur vairāk uz, uz rietumiem vai mazāk uz sakniem, bet ar šo komfortu sajūtu vairs nepietiek. Gan par Krieviju, gan, gan Islamu valsti šīs komforta līnijas bieži vien izjūt. Protams, starp abiem režīmiem ir zinām, zināmas līdzības. Bet uh, man lūk kā trīs jautājumi pamā, padomā. Pirmkārt, kā mēs varam kriminalizēt saukt atbildības tās tīmekļa vietnes, uh, kas uh, nodarbojas radikalizāciju ar uh, kaujinieku vervēšanu. Šī diskusija daudzās valstīs, kā piemēram Francijā, ir ļoti nopietni, kā tad eh, nāk vērā juridiskajiem leģitīmiem pasākumiem, ar kuriem varētu apkarot šīs eh, perversās tīmekļa vietnes. Otkārt, eh, kā ir ar pašu pasludinātiem imamiem un viņu darbību, ņemot vērā to, ka vismaz daļa no šī rekrutē, rekrutēšanas procesa un daļa no radikalizācijas procesa tomēr notiek pat mūsu pašu daļu valstīs, mūsu pašu sabiedrības, un to piekop šie te paši ieceltie paši pasludinātie imami. Un visbeidzot, eh, noteikumi finansējumiem, plašsaziņas līdzekļiem, NVO politiskajām partijām. Ja mēs zinām, ka eh, tie tiek veidot ar mēķi, mm, veidot šo piekto kolonu, kā tad pret šādiem eh, veidojumiem cīnīties? Paldies, Bustināru kungs, un noslēgumā dodam vārdu deputātam Pancēji. La prima pāris īsas piezīmes. Pirmkārt, es gan nevarēju dzirdēt visas debatas, taču gribētu izprast vienu lietu. Mūsu analīzē. Vai mēs varēsim runāt par propagandu un publicitāti? Es apzinos atšķirības starp vienu un otru, bet dažkārt man paliek iespējas, ka politikā eh, eh, propaganda tiek attiecināta uz zināmiem režīmiem un to stratē eh, komunikācijas stratēģiju, un šobrīd tā nereti pieņem publicitātes formas, lai pārdotu savu politisko produktu. Vai savā pētījumā jūs esat ņēmuši vērā šo pārklāšanos eh, starp pro, eh, propagandu un publicitāti? Otrā piezīme. Debats es brīžam uzklausīju ar smaidu, jo vienmēr ir individuāls manipulēšanas mēģinājumi. Mēģiniet izmantot savās interesēs uh, Eh, otra manipulācija, tas ir labi zināms sofistu līdzeklis eh, antīkajā laikmetā, un turklāt Platons to nosodīja šodien. Mums vajadzētu vairāk runāt nevis par panākumiem, bet par taisnību. Ja mēs uh, vēlamies aizstāvēt pamatvērtības. Kādā veidā? Veidot modernajā sabiedrībā antidotus šai vispārīgajai propagandai. Kā dot iespēju Eiropas sabiedrībai pieņemt kritisku skatījumu? Kā Eiropas sabiedrība var iemācīties nošķirt patiesību no meliem. Es gribētu zināt, kā mēs varētu jūsuprāt veidot šo kritisko gāru tā, tādu pieeju, kas būtu spējīga nošķirt, jo, jo bez eh, spējas nošķirt uh, mēs absorbējam praktiski visu, ko mums piedāvā e, propaganda. Paldies, e, pancerīkums! Un tagad būs iespēja e, katram panelistam piecu minūšu laikā sniegt atbildes. Un mēs pieturēsimies pie šīs pašas kārtības. Vispirms vārds Reitman kungam. Yes, hello again. Thank you. Thank you for giving. Paldies par iespēju atbildēt. Es gribētu sākt. Eh, tātad no labās puses te bija jautājums par eh, dažādiem Brexit kampaņas veidiem. Es zinu, ka Britu valdība ir apvainot, ka tā manipulē ar statistiku, lai radītu tādu satraukumu par ekonomisko ietekmi Brexit gadījumā. Jāsaka, ka man nav tāda spēcīga izteikta pozīcija, vai apvienotai karalistē vajadzētu palikt vai nē Eiropas Savienībā, bet es nedomāju, ka kampaņas ir eh, tik līdzīgas, vismaz runājot par tādu labu gaumi, kad Briselē notika traģiskie notikumi, notikumi pirms trīs nedēļām politiķi kā Naidžels Farāšs un arī citi Brexit kampaņu vedēji jau bija sociālos mēdījos. Man liekas, jau tad, kad starp, starp diviem abiem sprādzieniem jau teica, ka tas ir jautājums par apvienotās karalists izstrās, izstāšanos, un arī tas, ko pēc tam mēs redzējām dažos masu mēdījos, tas bija vienkārši nožēlojami. Uh, tāda mikstūra, kur ir ksenofobija iekšā un uh, cilvēku izķēmotas sejas šausmās, uh, kliedzienī, liesmas, nu, jāsaka, šāds atspoguļojums bija, lai cilvēks nostādītu pret Eiropas Savienību. Tālāk par uh, faktu, datu, spēku. Kā tas būtu iespējams Vietnams gadījumā? Es piekrītu abiem runātājiem, kas minēja Vietnamu. Un aplūkosim Krievijā situāciju, piemēram, un Panamas dokumentu noplūdes gadījumā, neskatoties uz uh, cen cenzūru uh, Putina uh, spīkera augstākajā mērā iesaistīšos korupcijas gadījumos, un man liekas, ka patiesība tiks atklāta, bet tā tomēr ātrāk atklājas brīvās sabiedrībās, kā ASV, piemēram, pat Vietnams kara gadījumā, kur tomēr, teiksim, laikraksti varēja tomēr veikt savu darbu, tie netika slēgti vai iebiedēti. Kāds prasīja vai eh, par uh, eh, ISIS uh, eh, vardarbības uh, at, attēlojumu. Man liekas, ka jā, šāda vardarbības pornogrāfija notiek lielā mērā, un tā arī jā, jāsaprot, kāda tā ir ietekma uz mūsu jauniešiem. Daži saka, ka nav nepieciešams dzirdēt no Krievijas propagandas, lai dzirdētu, ka mm, mm, Ukraina ir korumpēta. Jā, tā ir, bet atkal, ja mēs skatāmies veids, kā šā informācija, tā teikt, tiek iepakota Eiropas, uh, Krievijas masu mēdījos, tā tur ir sapakot kopā ar meliem, ka asociatīvais nolīgums novedīs pie dalības Eiropas Savienībā kopā ar meliem, ka tad, kad Ukraina kļūs par uh, šādu dalības valsts, tad tā radīs drošības riskus Krievijai. Tātad te nav jautājums tikai par faktu atspoguļošanu, bet par to, kā šos faktus tā teikt iesaiņo, iepako un pasniedz un kāda ir tam nolūka pamatā. Par audiovizuālo direktīvu un sociālo mēdīs sinerģijām un kādā veidā stāties pretī Mm, tiešsaistes radikalizācijā. Es domāju, ka citi paneļa runātā varbūt labāk uz to varēs atbildēt par eh, tiešsaistes, eh, par radikalizāciju internetā. Es domāju, ka mums jau ir juridiskā un interneta eh, infrastruktūra, lai cīnītos pret uh, uh, pornogrāfiju. Ir dažādas tiesību aizsardzību iestādes, bet juridiski ir grūti novilkt līniju starp to, kas ir radikāla ideja un kas ir krimināla radikāla ideja, ja mēs runājam teoloģiskā izpratnē, bet atgriežos atkal pie ASV konstitucionālā jautājuma, vai ir tāds ticams eh, drauds, ka šo ideju varētu uh, Eh, izvērst kā kriminālu darbību. Ja ir, eh, teiksim, web mājas lapa, kura, teiksim, eh, apjūsmo nogalināšanu islamu vārdā, nu tad skumja tāda būtu, bet ja ir mājas lapa, kas mēģina jūs rekrutēt un nodrošināt finansiālos līdzekļus un lai pievienot jūs teroristu organizācijām, nu tad tā momentā būtu slēdzama divi deputāti šeit, tā, nu, nedaudz man uzbruka, man liekas, pirmais ir aizgājuši Safenhauser kungs. Viņš teica, ka ja viņš būtu propagandists, tad Viņš mani sauc par fašistu, nu vai kaut kas tādā garā. Ja es būtu rupišs, tad es arī viņu nosauktu dažos labos vārdos, bet uh, gribu tikai teikt, ka žēl, ka jums uh, pārējiem ir jāklausās uh, eh, šādu cilvēku izteikums. Par Permiju kungu, kas tas sēž pa labi, es domāju, ka jūs arī izteicāt ļoti svarīgu lietu. Man šķiet, ka ir svarīgi, lai mēs kā žurnālisti prasītu atbildību no savām valdībām, un Panamas dokumentu noplūdu tas eh, skāra visus, tas eh, raksturoja korupcijas problēmu. Tur nav runa par eh, kaut kādām konkrētām personālijām. Jāsaka, ka es. Man ir pavisam cita pieredze. Es esmu poļu izcelsmes. Mana ģimene muka no komunisma, bēga Mēs nākam, jāsaka, no tādām ļoti dažādām dzīves situācijām, bet man ir žēl dzirdēt kādu, kurš ir tik inteliģents, eh, kā Permoja kungs, eh, kurš eh, salīdzina ASV administrāciju ar Putina administrāciju, ārējās politikas mērķu izvērtēja, vai arī amerikāņu mēdīs salīdzina ar, ar RT un Sputniku. Nu, manuprāt, viņa kriminālā izteiksmē aicina cilvēkus uz vardarbību, bet, nu, paužot visu cieņu jums es saklausīju tādas lietas, kas man liekas vienkārši balstās uz ļoti tiešām sliktu vāju informāciju un nedod nekādu labumu tiem ārpolitiskiem izaicinājumiem, kāda mums šobrīd pastāv. Nu, tas viss no manis. Tagad Ježī Pomjanovski kungam vārds. Paldies, priekšsēdētāji. Jā. Žanluka eh, Šafhausen kungs ir aizgājis, un tā kā man neizdosies izvērst dialogu ar viņu, tā ka atbildēšu tikai pārējiem jautājumiem, ko saklausīju un kas saskaņojas ar, sasaucas ar manis teikto. Es skaidri nodalīju eh, Krievijas eh, propagandu un Daešu. Savā prezentācijā es teicu, ka ir ļoti dažas kopīgas iezīmes, ļoti nedaudzas, un uh, es teicu, ka mums nepieciešams rast eh, šīs atbilstošās proporcijas, instruments un arī, nu, tīri valoda, lai risinātu šos jautājumus. Jo tās ir lietas, kas skar mūs, un tas eh, arī jāpaturprātā. Otrām kārtām, otrais jautājums. Par uh, mēdīju iegādi no Austrum Eiropas personu vai korporāciju puses, jā par to jau es runāju arī savas prezentācijas beigās, ka šis ir viens no instrumentiem, ko mums vajadzētu aktīvi izmantot. Mums vajag izmeklēt eh, šīs eh, slēptās, eh, necaurskatāmās vidutāju darbības darījums, kas nav paredzēts, lai tā teikt, veicināt konkurences tirgu, bet kur ir citi strateģiski mērķi šādiem mēdī iegādes gadījumiem, un tam noteikti jāpievērš uzmanība. Gribētu jūs dot jums piemēru. Nav runa par Eiropas Savienību šajā gadījumā, bet par Ukrainu. Piemēram, ir komerc kanāls, kas piedara uh, Firtāžam, kas ir Austrijā dzīvošs oligarhs, un uh, daļai tas piedara Krievijas vienam no galvenajiem kanāliem. Bet, kad jūs cenšaties atrast šo informāciju internetā, tad tas nav tik viegli. Tā tad atbildi šajā gadījumā ir Mums jācenšas, jāmēģina gan Eiropas Savienībā to darīt eh, ar audiovizuālās direktīvas palīdzību, tātad prasīt caurskatāmību attiecībā uz eh, finansējumu un kam piedar konkrēti masu informācijas līdzekļi. Tas noteikti būtu noderīgi. Ko vēl varētu darīt ar audiovizuālās direktīvas palīdzību? Es domāju, ka mēs to varētu sasaistīt arī ar Uh, Bostināru kunga teikto par to, kā kriminalizēt uh, tās interneta vietnes lapas, kas uh, radikalizē, kas rekrutē, kā saukt pie atbildību šos imams un arī attiecībā uz šo portālu finansēšanu. Es saprotu, ka uzdevums nav viegls un es neesmu lielākais speciālists audiovizuālās direktīvas jomā, bet, kad runāju ar ekspertiem šajā jomā, bieži vien un daudz esmu dzirdējis par atbilstošiem instrumentiem, lai varētu risināt šīs situācijas, kad žurnālisms saskars ar eh, kriminālu nodarījumu, kriminālu rīcību, un tad tur ir jālauž šis ētikas kodeks. Un es domāju, ka mums jābūt tādiem asākiem, spicākiem, nepieciešama atsevišķa diskusija, un eh, skaidri jānovelk šī nodalījuma līnija, kas ir pieņemams, kas nav pieņemams, principā, un tas varētu būt noderīgi. Un tādā veidā mēs varētu nonākt pie diskusijas eh, kur eh, valsts līdzekļus, eh, publiskos līdzekļus var izmantot masu mēdījos. Arī tas ir svarīgs eh, diskusijas elements. Par to, vai propaganda vienmēr ir pastāvējusi vai nē, es domāju, ka tas ir ļoti viegls jautājums. Protams, cilvēki, tad, kad viņi runā viens ar otru, viņi mēģina viens otru ietekmēt. Un Pancerīkungam un arī citiem, kas minē šo jautājumu, ir tikai viena atbilde un tikai viens līdzeklis Un tas ir līdzsvars, līdzsvars eh, politikā, mēdījos un visur, ja ir līdzsvars, ja ir izvēles iespējas, ja neviens mani neierobežo izvēlēties vienu vai citu staciju, tad par Mojkungs saka, viņš grib klausīties Sputnik un Fox vienā laikā. Nu, es neklausos ne Sputnik, ne Fox ziņas, bet eh, tā ir jebkur cilvēka izvēle, ko viņš grib klausīties. Uh, bet eh, mums ir šīs iespējas. Ja mēs dodamies uz Maskavu, tad eh, šīs iespējas ir ierobežotas, un tas ir tas brīdis, kad sāks problēmas, kad nav vienlīdzīgas iespējas. Ja Šafhauser kungs vēlas izveidot uh, kādu kanālu un nozīmēt šī kanāla direktoru Krievijā, tad es esmu pārliecināts, ka tas nebūs viegli, ja vien viņš neizteiksies, kā viņš runāja tagad šeit, bet tas nebūs uh, godīgs, vienlīdzīgs tirgus starp vienlīdzīgiem spēlētājiem. Un tādā gadījumā trūkst šis līdzsvars, un tādā gadījumā tādos apstākļos mēs sākam runāt par eh, kaut kādām problēmām, nevis, par, teiksim, par dažādām globālām parādībām, eh, cilvēks vārdā un tā tālāk. Tātad tāds ir mans skatījums. Es atvainojos, varbūt neesmu atbildējis uz visiem jautājumiem. Uh, kas šķiet eh, sasaucās ar manu prezentāciju un manu jomu, bet esmu katrā ziņā gatavs atbildēt eh, jebkurā citā gadījumā, un es ceru, ka šāds iespējas mums vēl būs. Paldies Pamjanovskī kungam, un tagad vārds Mubiņšai kungam. Well, I, uh, I thought the... Nu, ko man šķiet, ka tikšanās ar parlamentu varbūt naķinīt garlaicīgi, bet, nu, rekā, viss pagriezās. Par pirmo jautājumu, kas tad ir eh, ļaunākā ISIS vai Krievu propaganda? Šis punkts izskanēja vairāk kārt diskusijā. Desmitiem miljonu musulmaņu Eiropā un uh, Daesh labākā gadījumā ir eh, spējis uh, rekrutēt varbūt kādus 5000 kau, kau, kaujinieku. Ja mēs to salīdzinām ar desmitiem tūkstošiem cilvēku, kas uh, pamazām sliecas pie, piekrist, ja negluži fašism, fašistiskam tad autoritāram režīmam, ko, uz ko veicina Krievu propaganda. Nu, nu, tāds interesants salīdzinājums. Protams, te jāpaskatās, eh, cik liela ir sākotnē ar bārdarbību tieši. Un, eh, tas, protams, atkarīgs no tā, kā šīs grupas uh, mobilizē, uh, tātad ieceļ savus līderus. ASV to dara ar savu simpatizētāju palīdzību Eiropā. Vēstījums ir tāds diezgan vispārīgs sākumā, bet tam pēc tam ļoti konkrēti norādīja mēķi aktīvistiem strādāt uz ielām, apsādāt, tā teikt, cilvēkus un uh, veikt varbūt nevadabīgus protestus sākumā, vai pēc tam var ķerties pie vārdarbīgiem līdzekļiem. Un, piemēram, pret uh, migrācijas varbūt uh, kādi pasākumi, ja? arī cilvēki, kas ierodas šajā Briseles demonstrācijā un, un, un mēģināja iebaidīt cilvēkus, un policija, policija nācās viņus tad atstamt atpakaļ ar ūdensmetējiem. Nu, lūk, šāds pasākums, šādas lietas mēs redzēsim aizvien biežāk. Tāds ir propagandas mēģis - mudināt cilvēkus ķerties pie konkrētiem pasākumiem. Tā kā es nevēlos atbildēt uz jautājumu, kas tad ir ļaunāks, pats lielākais ļaunums, bet uh, strateģiskā līmenī Krievijas propaganda pilnīgi noteikti ir ļaunāka. Tās mēģis ir sašķelt, sagraut Eiropas Savienību. Un nu, Krievi nekautrējas izmantot bēgļu plūsmas kā tādu ieroci instrumentu savā propagandas arsenālā, lai cīnītos pret Eiropas Savienību. Viņi atbalsta Asada režīmu, kurš ir atbildīgs par uh, lielāko daļu šo uh, bēgļu, kas pēc tam dodas Eiropas Savienību, tā kā tas visiem nāk pa labu. Bet no tāds kā viedokļa raugoties, pirms ASIS ir bīstamāka organizācija, viņi aicina cilvēkus iet ielās un uh, cirst no uh, galvas neticīgiem. Te jāņem vērā, ka tā tad uh, viens, viena organizācija izvērst strateģiskus mērķus, otra vairāk tādus taktiskus. Vēl kāds kungs pieminēja vidusjūras eh, problēmas un savu darābiju, Katāļu tā tālāk, un eh, nav tā, ka viņš eh, pilnīgi kļūdītos. Tiešām tās ir sabiedrības, kurās notiek pārmaiņas, mainās šo valstu vadība, bet, protams, šīs pārmaiņas nenotiek tā uzreiz uz sitienu, un šīs pārmaiņas nevarēja uzspiest no ārienes. Tieši tādēļ es uzskatu, ka Um, vietējiem centieniem, ekspertiem tā tālāk ir uh, jāveic savs darāmais, lai pārliecinātu sabiedrības uh, attiecībā uz nepieciešamām izmaiņām, tam vajag gan laiku, gan investīcijas. Runājot par uh, vardarbības pornogra pornogrāfiju, pornografēšanu varbūt. Virknē runātā bija taisnība norādot, ka jā, ir šāds fenomens, es dzīvoju Kanādā. Mēs patērējam Amerikas plašsaziņas līdzekļus, Amerikas propagandu. Uh, Alēši eh, parādam sevi amerikāņus kā varoņus, un tie, kas, kas vēršas pret mums, eh, ir eh, nievas pelnījuši nodevēji. Un dažādas aizskās grupas arī izmanto līdzīgus instrumentus. Un šādas vai tādas aizskās grupas, politiskās grupas. Tāpat arī reizēm ekonomiskās grupas vēršas pie šiem pašiem instrumentiem. Tieši tādēļ sacīkums jāizstājas savas vērtības. Te ir runa par reālu cīņu, reālu karu. Šajā karā nu, ir tā, ka uzbruk viena puse, uzbruk otra puse, tad mēs aizsargājamies, tā tālāk, un šie pasākumi ir uz vienu, uz otru pusi. Nu, propagandu, propagandu iznīcināt nav iespējams. Pat tad, ja mēs kriminalizējam šīs tīmekļa vietas nu, internetā, mūsdienās tas īsti nav iespējams aizvērt visu šīs tīmekļa vietnes. Atceros laikus, kad Lielbritānija cīnījās pret republikāņu armiju, Viņa sacīja, nu, lūk, šo stāstu nevajadzētu publicēt, pieturiet šo stāstu, un, un, un tad varbūt publicēju to pēc, pār, pēc kāda laika. Nu, internetu laikmetāts vairs nestrādā. Ja kurš tradicionāls vai netradicionāls organizācijas eh, vēlas gūt eh, uzmanību, vēlas eh, gūt rezonanci, vēlas būt tie, kas nāk klajā ar jauno sensāciju. Labākais veids, kā tiek galā ar šīm vietnēm, ir tās uzraucīt, uzraucīt trafiku, tātad satiksmi, kas tiek cauri. Izlūkdienas tev to arī dara. Viņi skatīsies, jā, paga, paga, reku, šis cilvēks tikko apmeklē šo tīmekļa vietni, un pēc tam tāpat IP adrese figurēja lūk šajā čatrūmā, mm, kur, kur viņš runāja ar ISIS operatīviem darbiniekiem. Lūk. Tā jādara. Nu, aizvērt šis tīmekļa viens nav iespējams. Nu, nākamā dienā tās atvērsies kaut kur citur, uz kādu jaunu serveru, kādā citā valstī, un, un viss. Un tāds nepārtraukt arī notiek. Tieši tādēļ arī nu, tā saglabāt laiku pastāv, un neko daudz mēs to nevaram darīt. Pēdējais komentārs par imamiem. Radikāliem, radikalizētiem imami. Protams, eh, vārda brīvība ir jāņem vērā, bet, eh, nu, gal galā ir kāds brīdis, kurā mēs jau varam sākt runāt par nērkurnāšanu, vai tas būtu antisemītisms vai, vai antimusulmanisms vai kā, vai kā citādi, bet vienaids ir vienaids. Imami ar to arī piekopi. Reizēm man nāks nošopot galvu, uh, lasot informāciju par lūk, šo radikālo imamu Briselē, kurš radikālē, radikalizē jauniešus un iepotē viņu noteiktu ideoloģiju, kas viņus aktivizē uz um, aktīvu rīcību. Un tad mēs lasām šo informāciju par šo imamu, par uh, jauniešiem, kas uh, viņa darbības rezultātā aizbrauc uz Sīriju Un, un tad viņi atgriešanās īrijas un, un savukārt ir gatavi pastrādāt visādas zērības šeit Eiropā, iesaistīties kādos teroristu tīklos. Nu, iepazīstoties ar šādu informāciju, man liekas tikai loģiski, ka šādu naida kurināšanu, šādu radikalizāciju vajadzētu ap, apcirt jau, jau iedīlī. Lai nebūtu tā, ka cilvēki aizbrauc uz Sīriju, pēc tam vēl atpakaļ un kā radikāli jau tad uzbruk uh, mierīgiem iedzīvotājiem. Te vairs nav runa gluži par uh, vārda brīvību. Bet vienlaiks mums jānāk par konstruktīvu dialogu, vajadzētu būt racionālam dialogam, sarunām ar cilvēkiem, lai mēs saprastu, ko otra puse domā. Bet nedrīkst pieļaut to, ka tālāk attiecīgi tiek pārkāpta šī iecietības robeža, un nu, jauniešiem tiek teikts, nu, neticīgos jūs varat uh, nonāvēt, kur jūs viņus satiekat. Arī akadēmiskām aprindām būtu noteikti teikšana. Priekšsētājs atvainojas, ka laiks ir beidzies. Uh, Lielas paldies eh, jums par līdzdalību. Jā, nu varbūt pēdējais vārds. Eh. Tātad, jā, tiešām akadēmiskam aprinām ir savu teikšanu šeit. Paldies. Muchas gracias. Tiro. Lielas paldies. Paldies visiem eh, paneļa diskusijas dalībniekiem, kas piedalījās šajā diskusijā. Domāju, ka diskusija tiešām bija ļoti laba. Es nezinu, vai mēs pēc šīs diskusijas esam gudrāki, bet krāsī esam saņēmuši papildu informāciju, bet Fotiks kundze kā pēdējā vēl uzstāsies pirms noslēdzam šo sanāksmes daļu. Paldies, eh, priekšsēdētāji! Arī es vēlos pateikties eh, par šo klausīšanu visiem dalībniekiem. Manuprāt, saņemam tiešām daudz vērtīgas lielas pārdomām, kas no, man lieta nodarīs darbā pie šī ziņojuma. Piekrīt daudziem saviem kolēģiem, ka iespējams mums vajadzēs sākt darbu maķinīt ātrāk. Uzklausīšu līdzīgu tematu ceļa komitejā, nu, notika pirms kādu laiku, varbūt nevis tādā šārākā kontekstā, bet eh, šeit mēs faktiski runājam par eh, šīs strateģiskās ziņojuma divām pusēm, eh, kas jāņem vērā. Vien, viens, vien pusē viens elements ir uh, Krievu strateģiskā komunikācija, un otrs aspekts ir eh, tas, kas eh, pat labāk šeit sagādāms lielākās eh, problēmas, kas nāk no mūsu dienvidu robežām, dienvidu kaimiņiem. Radikalizācija un sabiedriskā komunikācija, ar ko nāk klējā radikālā islāma organizācija. Vai mums tas patīk vai nē, bet, nu, tās ir, lūk, divas šīs medaļas kūsas. Un, diemžēl, nāks vērot to, ka abas puses, gan valsts, gan nevalsts, nevalstiskie tātad dalībnieki, nu, bieži vien izmanto līdzīgas metodas, mēģinot diskredēt Eiropas Savienību. Tas mums jāņem vērā, mums jāmēģina tas definēt, un jāmēģina atrast attiecīgie pareizie instrumenti, lai pret to cienītos. Es stāstu pēc Latvijas prezidentūrai. Jo, manuprāt, mēs bijām Latvijas prezidentūras izstrādātas rekomendācijas bija tieši tās, kas kalpo par tādu robežšķirtni cīņā pret, pret šīm satelītiskām komunikācijām. Un kas atsīja par to, ka Eiropas Savienībai kopējiem spēkiem par to jācīnās. Mēs pateikties komisijai par to, ka nesenācā klājā ar savu paziņojumu parlamentam un padomē. Uh, kurā es personīgi atrodu ļoti daudz noderīgu ieteikumu, nu, kas nu, būs jāņem vērā. Ja sevišķi esmu gandarīt par kolēģu komentāru attiecībā uz nepieciešamību izvērtēt, un pēc tam iespējams arī varbūt mainīt, grozīt uh, audiovizuālo pakalpojumu direktīvu. Nu, manuprāt, tas ir ārkārtīgi svarīgi Šajā internetu laikmetā, laikmetā, kad saskaramies ārkārtīgi sofisticētiem, tehniski sarežģītiem līdzekļiem, tas būtu jāņem vērā. Un vispēcot, eh, vēlos pateikties visiem panelistiem, panel diskusijas dalībniekiem. Manuprāt, ārkārtīgi interesantas eh, bija mūsu trešā panelista Šaika kunga paustie komentāri. par to, kā strādāt ar jauniešiem, kas atgriežas uh, no tādām vietām kā Sīrija, Irāka un tā tālāk, ka viņiem būtu jāstrādā um, publiski, ja viņi jāuzrunā un, un uh, jāvēršās pie viņiem ar konkrētiem vēstījumiem. Tas, protams, ir tāds uh, āķīgs um, process, bet es domāju, ka tieši, tieši tas var būt ļoti labs reāls solis uz priekšu. Ciešot klusu, un uzstāties novērotāju pozīcijās. Mēs eh, riskējam palaist garām iespēju veikt kaut ko konkrētu, tātad, lai novērstu šo jauniešu radikalizāciju. Un vēl. Eh, par Azovas bataljonu vēlos arī piekrist šiem apgalvojumam. Protams, eh, Ukrainā ir kurām ir korumpēta valsts, bet tas atkarīgs no tā, kā jūs to pasniedzat vienalga. Bet katrā ziņā pēc Panamas dokumentu noplūdes varbūt nebūtu gluži vietā tagad stigmatizēt eh, kādu vienu valsti. kurai jau jātiek galā ar sarežģīto padomu mantojumu, un kas ir mūsu palīdzība, to arī cenšas paveikt. Tā kā es ceru, ka šo procesu iespējams pagriezt atpakaļ. Paldies, eh, Fotīgas kundze, un tagad es atgādinu termiņus. Pirmais skatīšana ziņojumam 24. maijā, grozījumi eh, eh, līdz 27. maijam, balsojums apvetā 1. jūnijā. Esam pabeiguši skatīt šo darba kārtības punktu. on me le connaît. Voilà, bonjour. Uh... Sveicināti visi man lūdzu uzņemties komitejas vadību, jo priekšsēdētājs un vic, visi vicepriekšsēdētāji eh, nav klāt. Mūsu nākošais punkts ir diskusija par Tunisiju. Vispirms ir pētījums Eiropas Savienības politikā pirms un pēc revolūcijas, un mēs esam uh, lūguši eh, komisiju sagatavot šo pētījumu kā papildinājumu ziņojumam, kuru gatavo kolēģis Kastaldo. Bet pirms dos, izteikt, došu vārdu Kastaldo, uzstāsies um, eh, pasniedzējam um, eh, Rimaidī, uh, kura strādā augstajā komercskolā, kur viņi ir eh, pētniece Eiro vidusjūras universitātē. Viņi piekrita prezentēt šo ziņojumu, kuram bija, kurš bija jāskata mūsu komitejā teroristu atentātu dienā Profesors Kundz, sveicu jūs mūsu vidū, dodu jums vārdu un pēc tam dosim vārdu Kastaldo. Paldies visiem, ir liels gods uzstāties jūsu priekšā šodien, lai darītu zināmus jūs eh, šī pētījuma rezultātus. Pētījums bija angļu valodā, tāpēc es arī turpināšu savu uzstāšanos angliski. Uh, Paldies, Kondēk, ka uzaicinājāt un ļaut man sniegt eh, izvērtējumu attiecībā uz Eiropas Savienības un Tunisijas eh, attiecībām pirms un pēc revolūcijas. Mēs pieņemt vēl kādu svarīgu aspektu. Tunisija mūsdienās atrodas krustcelēs. Tunisijā notiek ne tikai cīņa pret viņu pašu teroristiem, kurus viņi, mm, diemžēl, pēdiņās eksportē uz citām valstīm. Es eh, patiesībā pat esmu Tunisēt un nu, pati ar eh, ļoti lielām skumjām raugos uz šiem notikumiem valsts, kas eh, ilgāku laiku bija šīs arābu revolūcijas pavasara avangardā ceļā uz demokrātiju. Nu, tagad eh, valsts iedzīvotāji ir vīlušies, un viņi ir nu, vairāk mums tā pakļaujušies teroristu organizācijām, kuras, kur, kurām viņi ir viegls laupījums. Ne tikai ar propagandas līdzekļu palīdzību, par ko dzirdējām, bet arī ar mēdīju palīdzību. Man patīk arī tapt ar reliģiskiem saukļiem. Un tādā valstī kā Tunīsija, kas ir salīdzinoši neliela valsts, ir liels apdraudējums. Tāpat arī mūsu valsts eh, līdz pat revolūcijai ekonomiski ir eh, klājusi labus vispārējā fona. Bet eh, tagad arī mēs varam redzēt, ka ar ekonomiku vien nepietiek, ir ja nepieciešama integrēta pieeja, politiska, sociāla un ekonomiska pieeja lai dotu iespēju valstī plaukt un zelt, un um, lai sniegtu valsts um, iedzīvotājiem potenciāls iespējas nodarbinātībai un cilvēku cienīgai dzīvē. Lūk, um, atļauju šādu, šādu piezīmi, personisku piezīmi, kā, kā Tunisijā dzimšā. Bet nu, tagad par pētījumu, ko tad mēģinām šeit uh, ap, apzināt un izpētīt. Mēģinām skatīties, kādām būtu jābūt partnerattiecībām starp Eiropas Savienību un Tunisiju nākotnē mēģinām veikt uh, savu izvērtējumu, bet vienlaikus jau veicam konsultācijas ar svarīgākiem partneriem no Tunisijas, ar uh, pilsētiskās sabiedrības locekļiem, citām valdības organizācijām, kā arī vairākām citām organizācijām. Jāsaka, ka Tunisija ir vadošais mūsu vidusjūras partners, sākot ar 95. gadu, kad mēs parakstījām pirmā asociācijas nolīgumu ar Tunisiju. Tad tika parakstīts brīvās uh, tirsniecības nolīgums rūpnieciskiem produktiem 2008. gadā. Un tā ir pirmā šī reģiona valsts, kas noslēdz līdzīgu līgumu ar Eiropas Savienību. Tā kā ekonomiski iegūmi ir bijuši diezgan būtiski šai valstī, kas ir pozitīvi ietekmējuši valsts ekonomisko attīstību, kā ir nācis par labu mums, eh, veidojot šīs tā svarīgās partnerattiecības ar Tunisiju. Nu, tā 12. gadā tika, eh, tā tika piešķirts privileģēta partnerattiecību status Tunisijai, tā ir vienīgā valsts no šī reģiona, no tātad eh, Dienvidu vidusjūras reģiona. Un tas ir būtisks partners mūsu turpmākajām attiecībām un, un starpībā reģionā. Domāju, kas notiek reģionā, sākot ar Maroku, beidzot ar Ēģipti. Un Tunisija faktiski te jau ir vienīgā, kurā ir uzsākts reāls demokratizācijas process. Un šis process redz priekš pilnā gaitā, sākot ar tātad, saknēm un tā, bet uh, vienlaiks, protams, eh, šajā procesā gan iespējas, gan ir lieli izaicinājumi. Ja valsts nav īsti gatava. Uh, demokrātija, demokrātiskiem procesiem, tad vēl izaicinājumi. Procesi ir ļoti dinamisks. Tas nozīmē to, ka zemes neskaidrības, nedrošības, ir, ir tādi diezgan fundamentāli riski, ar kuriem jātiek galā, kas rūpīgi jāizvērtē un jāizsver. Runājot par Eiropas Savienības attiecībām ar Tunisiju, pēdējo pāris gadu laikā mobilitātes partneru attiecību nolīgums noslēgts tikai ar Maroku un Jordāniju mums vēl tāds ir, jā, tātad līdzīgas iniciatīvas kas rosina um, cilvēku aprits starp uh, abiem krastiem, tā teikt, tāpat arī padziļinājums visaptvarošs tirdzniecības nolīgums par to sāka, uh, sākās sarunas tikai 15. gadā, un arī Tunisija ir vienīgā, vienīgā vismaz Maroku, ar ko kaut kas līdzīgs notiek. Nezoties detaļās par šo nolīgumu, mm, ir svarīgi saprast, ko tas nozīmē šā valstī, nodarbinātībai valstī, ko tas nozīmē runāt par struktūrāliem pielāgumiem un reformām, kādās jomās valstī būtu jāpiestrādā. Un turpmākajās pāris minūtēs mēģināšu iziet cauri atsevišķām politikas jomām pirms eh, revolūcijas. Tātad ir svarīgi saprast, kā tad Eiropas eh, Savienību Tunisie, tunisieši ir uz, uztvēruši pirms tam, ja, sabiedrība kopumā kā ir attiekusies pret Eiropas Savienību. Un balstoties mūsu veikto izvērtējumu, nu, pamatā tā ir runa par politisku, ekonomisku un sociālo-ekonomisku, sociālo-kulturālu sadarbību un, un, un eh, sadarbību ar uh, bijušo Tunisijas prezidentu, kas tagad ir aizmucis. Runājot par starpību ar šo valdību. Un to varētu rezumēt trīs, trijos uh, kompromisos. Drošība pret klusēšanu, tirzniecība pret uh, palīdzību un uh, labumu pret uh, drošību. Apmēram tā Eiropas Savienība ir veidojusi partneru attiecības ar bijušo Tunisijas režīmu līdz revolūcijai. Tā drošība pret klusēšanu, šis pirmais eh, kompromiss. Politiskā sadarbība ganīs eh, viennozīmīgi balstījās uz eh, jautājumiem par drošību. Mums vajadzētu klusēt par to, ka trūkst reformu demokrātiskos procesos, Mēs nerunājot par demokrātiskās situācijas pasliktināšanos liknē gadījumā, atminos, ka vēl pirms revolūcijas stājos šī parlamenta priekšā, un sacīja, ka ir nepieciešama integrēta pieeja ekonomiskās, politiskās un sociālās intereses trijātas, jo tas bija vēl pirms eh, revolūcijas. Nu, un, eh, nu, faktiski, patiesībā es biju viena no mm, nedaudzajām, kas runāja par šiem jautājumiem. Tā kā līdz revolūcijai pieeja bija tāda, ka, nu, ekonomika, tas ir galvenais, un tad jau politika gan jau sekos, bet, nu, ka politika pagrieziena nu, tik ātri viss nesekoja. Un tad, kad uzsākās revolūcija, mēs redzējām, ka. Uh, Um, nu, sabruka savais kontrakts, tā teikt, starp iepriekšējo valdību un tās pilsoņiem. Nu, tad otrais uh, kompromiss uh, - tirsniecība pret palīdzību. Tātad atveriet savu tirgu, nu, un tad varbūt mēs sniegsim kaut kādu finanšu uh, palīdzību, kā arī mēģināsim sekmēt liberalizāciju. Nu, realistiski netiek izvērtēts tās, kāda būs. Um, ietekme uz nodarbinātību, ziņo attīstību un tā tālāk. Un ir ļoti daudz uh, um, masturīgu reģionu Tunisijā. Nu, visās valstīs ir tādi pat Eiropā, šur tur ir šādi apgabali, jo sevišķi Tunisijā um, uz, lielāku uzmanību tik pievērsta metropolēm, lielajām pilsētām, un uh, bieži vien lauku reģioni tika atstāti novērtā. Daudz vai, teiksim, ma mazas uh, pilsētiņas ciemā tika atstāti novērtā. Tur nav nekādas attīstības jauniešu bezdarba līmeņi ir mērām divos ciparos, tur jau ilgāku laiku. Un kas tiek darīts? Nekas. Nu, un tāpat arī tika ignorēti tādi svarīgi aspekti kā ilgspējīga un inkluzīva ekonomiskā attīstība. Tas bija pirms revolūcijas. Daudz ekonomisti, tā skaitā es pati, gadiem ilgi klacinājām, ka ir nepieciešama vienlīdzīga pieeja, taisnīga pieeja ekonomikas attīstībai, kur ir iespēja pielāgoties visiem kur visiem ir iespēja gūt uh, kādus jā, uh, labumus, plūkt augļus, ekonomikas attīstības, lai nebūtu runa par kādiem um, septiņiem. Protams, uh, tun, Tunīsijā šī attīstība nebija 7-8% līmenī, ilg, ilgus gadus pirms revolūcijas tas bija apmēram 4% līmenī, bet, nu, tik un tā. Varēja panākt uh, daudz vairāk šiem reģioniem, kas uh, nu, līdz pat šodienai paliek uh, tā diezgan trocīgā līmenī. Tālāk nākamais kompromiss - labumu pret uh, brīvībām. Ne nu, tik domās par pārvaldības aspektiem, par veidojot sociālu kultūras eh, sakāršanu sadarbību, ignorējot sociālās attīstības politisko dimensiju. Nu, jā, sociāla attīstība ir būtiska šādām valstīm attīstības procesā. Jo sevišķi vairums Tunisijas eh, jauniešu un iedzīvotāju ir eh, izglītoti, viņiem ir savi, savi, savas gaidas, savi centieni, viņi vēlas celt savu valsti, bet uh, daudz kur valstī šāda iespēja vienkārši nav. Nu, visu zinām, kā tad ir tagad rezultāti. Nu, tad uh, eh, 2010. gadā notika Tunisijas revolūcija, sagāzās sociālais kontrakts, nu, un uh, revolūcijas izraisītās izmaksas ir vienkārši prātam neatverams. Tāpat arī revolūcija plānotās citām valstīm, kur bija līdzīgas problēmas, tie paši neapmienātie agresīvie jaunieši, kuriem ir, ir uh, savas aspirācijas, uh, savas ambīcijas. Un, un tam visam par iemeslu ir uh, slikta valdība, slikta politika, ko vienlaikus nevilšas ir leģitimizējusi starptautiskā kopiena. Nu, un pēc revolūcijas mēs esam saskārušies ar diviem tādiem dinamiskiem procesiem nedrošība, neskaidrība, riski, ļoti pie tam būtiski riski. Demokratizācija un destabilizācija. Divi procesi, kas nav ne paralēli. Viens ir, nākamā sāk pozitīvs. Cerams, ka tas attīstīsies pozitīvā virzienā un novadīs mūs pie demokrātiskas valdības vai demokrātiskas valsts. Bet vienlaikus pastāv arī destabilizācijas faktori, un šie faktori ir ievērojami. Mēs esam saskārušies eh, ar tiem gan no labās, gan kreisās puses. Lībija eh, ir karstāvokļa, mums Alžīrija nav demokrātija, tālu no tā. Ēģipte savukārt eh, nu, visā kārtās atpakaļ nekā attīstās uz priekšu. Un tas jāaptur prātā. Manuprāt, visas mūsu kaimiņu valsts pēc jau vēl lielāku nestabilitāti un dzīvo reģionāla konflikta apstākļus, kas ir jāņem vērā arī mūsu skatījumā. Pirms revolūcijas mēs runājam par neilgspējīgu stabilitāti. Visi zināja, ka tas ir tikai dažu varbūt mēnešu, varbūt gādu jautājums, tas viss sabruks. Sabiedrība un ekonomika tik kontrolēta, apsūties, ka tas nebūs mūžīgi. Bezdarbs bija augstā līmenī, sociāla ne, ne, nevienlīdzība un tā tālāk, un sociāla neapvienotība. Kas tad tagad notiek pēc revolūcijas? Un stākoties demokratizācijas procesam, vienlaikus saskaramies, kā es sacīju, destabilizāciju. Un es domāju, mēs runājam par stabilu ilgspējību. Jā, ir šī ilgspējība, bet tā nav stabila. Un nu, kas tad ir faktori, kas to ietekmē un izraisa? Sabiedrības eh, līdzlaikuma pārstāvība, protams, jāņem vērā, cik tad um, visaptvarošu homogēnu sabiedrību pārstāvēt politikas vedošanā. Nu, visi grib eh, būt noteicošie, visi vēlas, lai, lai viņus uzklausītu. Protams, islāmistu partijas arī ir iekļauts. Gadiem ilgi tās bija izslēgts no politiskiem procesiem. Nu, tad beidzot viņiem ir tā iespēja jau tikt pie, pie varas. Nu, mēs gan zinām, kā, ko tas beidzās. Un tagad viņi mēģina tomēr saglabāt, zinām, kontroli pār politisko arēnu. Bet, nu, izaicinājumi ir nemazums, jo sevišķi ieņemam vērā to, kas notiek citās valstīs, Lībijā un citās kaimiņu valstīs, un nedaudz tālāk Irākā. Daesh, jeb Islāma valsts pieaugušais svars un, un loma. Jāņem vērā arī ārkārtas ekonomiskās grūtības, ar kurām saskaras eh, Tunisija. Starptautiskais valūtas fonds ir noslēdzis jaunu valdību, Tunīs, vienošanos to, tātad, Tunīs valdība par 1,5 miljardiem. Un nu, ekonomiskā viedokļa raugoties, es īsti nesaprotu, kā Tunisija spēs to atmaksāt, bet, nu, bet, nu aizdevums ir aizdevums. AMF, sabiedriskais valsts fonds to ir piešķīris. Turklāt arī valdība pieņem lēmumu izdot obligācijas, neplānotās tirgojas. Nesaprotu, kā tiks samaksāts par šo obligāciju izdošanu. Tā? Tas nozīmē, ka valsts parāds aizvien turpina pieaugt, un kas pat, tad par to beigās maksās. Ņemot vērā augsto bezdarba līmeni, atkal tas mērams 20 eh, par skaitļos, darba tirgu nav un iespēja jauniešiem atrast darbu vietas, tad kas tad maksās, atmaksās šo parādu? Nu, nezinu. Un trešais eh, faktors eh, šai nestabilajai ilgspējībai ir uh, reģionālie izaicinājumi. Dāieši ir realitāte, viņi tur šivarē uz lietām. Tas jā, daudz pašmāja teroristu, jo sevišķi jaunieši uh, sajūsmi iesaistās teroristu organizācijas, sevišķi, ja viņi nāk no nebadzīgiem ciematiņiem. Kāda ir viņa nākotne? Nu, varbūt, ka Dāieši, Islam valsts, ir tā, piemēram, tā kā nākotne viņam, kā viņi domā. Un uh, šīs tendences ārkārtīgi bija istamas. Tas ir jāapzinās. Tad tiek ignorēt. Nav tā, ka um, labi, mēs to lasām avīzēs, kaut kur tas tā kā figurē, nē, Tunīsijā tā, tā ir realitāte, tā, tā, tas viss tur iet vaļā. Par ekonomiskiem aspektiem runājot. Jā, mēs eksportējam nemazums preču uz Eiropas Savienību, arī importējam preces, bet uh, ilgāku laiku, kopš tika parakstīts privās tiesības nolīgums, mums ir uh, tekošā konta deficīts. Ilgus gadus jau ir šis tekošā konta deficīts uh, tirsniecībā ar Eiropas Savienību un nekas nav mainījies. Eiropā plosoties ekonomiskajā krīzē, nu, jāsaka, Tunisijas ekonomika nav īpaši diversificēta. Mūsu galvenais ekonomiskais partners ir Eiropa, Eiropas Savienības dalībvalsts, un uh, um, vietnē dalībvalsts ir piedzīvojuši dziļu krīzi, un kas turpinās vēl pat labāk. Tas viennozīmīgi ir uh, samazinājis uh, tirsniecības apjomus un ekonomiskās aktivitātes Tunīsijā sākot ar 9. gadu un 60. gadā arī. Nu, Tunīsijas ekonomikas bilance no nu, tā ir aizvien vairāk cietusi. Tā visam ir ļoti nozīmīgas sēkas. Tiešās ārvalstu investīcijas, nu, neko daudz tās valstī neieplūst. Investīciju līmenis ārkārtīgi zemes, ja mēs slēdzam, piemēram, to, ko piesaista Meksika no ASV un citiem partneriem. Nu, jā, tas arī ir svarīgs aspekts, aspekts kas jāņem vērā. Mainīgās attiecības starp Eiropas Savienību un Tunisiju pēc revolūcijas. Uzreiz pēc revolūcijas bija iespējama uzlabot sadarbību starp uh, abiem partneriem, starp Eiropas Savienību un Tunisiju. Demokratizācijas process var nozīmēt, tā, tā zinām, konverģents toš, tuvošanos Eiropas Savienības normām, ir sevišķi tad, ja vairums iedzīvotāji tiecas pēc uh, tādas modernas uh, valsts iekārtas, pēc brīvības, demokrātijas nav tālu, bet nu, īsta drošība šajā jomā nav. Jo ir um, citas sabiedrības daļas, kas varbūt vairāk tiecās konservatīvām, islamiskām vērtībām, kuras pirmajā vēlēšana ciklā, nu, manuprāt, universitāti tiešām ļoti pārsteidza politisko spēku līdzsvars. Bija ļoti daudz cilvēku, kas balsoja par islamistu partijām. Varbūt daži no viņiem bija vīlušies par, par uh, sociālo, ekonomisko un, un uh, politisko situāciju, kā izveidojās pēc šo partiju nākšanas pie varas, bet, uh, nu, patiesais spēku līdzsvars sabiedrībā vēl nav īsti skaidrs. Nu, tālāk destabilizācijas tendence. Tā liecina par to, ka valstī nepieciešams atbalsts. Sabiedriskās organizācijas tādas kā Starptautiskās valsts fonds, Pasaules bankas sniedz atbalstu, bet tas nenāk pavēlti. Un šī atbalsta cena, nu, tā būs jāsadz nākotnes paudzēm. Kā? Nu, tas jau cits jautājums, bet uh, eh, nemazāk svarīgs. Nē, nu, šī, tas ir jautājums, kas ir jāņem vērā un jāpārdomā pirms tiek izrakstītas šīs obligācijas, pirms tiek parakstīta kārtēja aizdevuma no starptautiskās fonda vai citiem, ir jādomā, kas to apmaksās. Izaicinājumi padziļinātām partneru attiecībām Eiropas Savienību. Nu, grūti ir panākt konsensu šajā jautājumā. Kādēļ ir daudz partneri, kas tur piedalās, kas tur ir paskos viedokļus, aizējām šie viedokļi ir diametrā pretēji. Izskan diezgan daudz eh, kritikas konsultāciju procesā par to, kādam jābūt sadarbības jomām, kuras gadiem ilgi mēs eh, uzskatījām kā pašas par sevi saprotams, ka šāds ir aprobētas sadarbības jomas, kā piemēram migrācija, tiesniecības liberalizācija, drošība, tiek uzskatīts, ka tās ir tās tradicionālās sadarbības jomas, un tagad tās tiek apšaubītas nebūtu nekur nav zvanīts, ka Eiropas Savienības izvēlētā pieeja, tā labākā pieeja arī Tunisijai, jo sevišķi tad, ja Tunisieši un sevišķi pilsētiskās sabiedrības organizācijas un citu redz, ka Eiropas Savienība nu savus intereses tomēr nostāda pirmajā vietā. Nu, tieši tādēļ nepieciešama līdzsvarot pieeja, par ko liecina arī mūsu sarunas ar partneriem Tunisijā. Ir tāds pieņēmums, ka Eiropas Savienība ir pārgājusi uz tādu pilnīgu atbalstu demokrātiskai pārējai Tunisijā, cenšoties uh, veidot, atbalstīt uh, šīs demokrātiskās pārējas valstīs, sūtot delegācijas un uh, ieguldot uh, līdzekļus visā šajā procesā Tunisijā, un uh, to cilvēku uz vietas arī saprot un novērtē. Tāpat ir bijusi virzība, lai tālāk veicinātu, virzītu demokrātiskās vērtības un normas, un arī tas ir ļoti svarīgi. Tāpat laikā. Un arī to mēs skaidri esam redzējuši, ka ir milzīga neatbilstība starp šo retoriku un praksi no Eiropas Savienības politikas puses. NP, tātad kaimiņa attiecības politikas retorika, attiecībā uz kopīgām vērtībām, interesēm. Uh, tā ir jāiestrādā uz vietas, jo no vienas puses ir šī retorika, kas, protams, ir skaista vārdi, bet uh, uz vietas uh, uh, jābūt visiem šiem jēdzieniem skaidriem, kas valstī konkrētajā brīdī ir tiešām nepieciešams. Tā piemēram, kaimiņattiecības prakse likt uzsvaru uz jautājumiem, kas saistīti ar drošību, kas interesē Eiropas Savienību, tātad visas debats par mobilitātes partnerību un uh, Um, nosacītību, un te es gribētu atgriezties pie šīs nosacītības, uh, vai princips vairāk pret vairāk. Es īsti nesaprotu, cik lielā mērā šis nosacītības princips vairāk par vairāk varētu stimulēt uh, Tunisiju šajā pārējā. Varbūt uh, nu, tas ir jautājums, kas saistās ar katru konkrētu valsti. Tālāk ekonomiskā darbība pēc revolūcijas atkal Eiropas Savienība pāriet uz tādu vispārējāku atbalstu uh, ārkārtas uh, budžeta un finanšu grūtību gadījumā, kas arī ir paredzēts Tunisijai. Uh, Eiropas Savienība stiprinājusi savu kā ekonomiskā partneru pozīciju, tas ir skaidrs, un tad ir eh, skaidrs tāds nodalījums un manevrēšanas iespējas, lai virzītu priekš sociāla ekonomiskās eh, reformas, eh, darbotos jaunieši bezdarba jomā. Tā tad ir iespēja tādiem kvalitatīvākiem pasākumiem, lai nodrošinātu ilgspējīgu attīstību Tunisijā, piemēram, ir tāda jauna domāšana par MVU atbalstīšanu decentralizāciju, ir speciāls programmas eh, priekš decentralizācijas, lai izstrādātu kādus projektus mazāk attīstītām eh, zonām un tā tālāk. Bet, konsultējoties ar cilvēkiem uz vietas, eh, parādās, ka ir milzīgs debats par tālāku tirzniecības liberalizāciju, tīpaši šajā ļoti trauslajā brīdī demokratizācijas procesā, īpaši Um, attiecībā uz valsts ekonomiku. Uh, padziļināts un visaptvarošs brīvās tirsniecības līgums varētu būt ļoti labs valst, valstī, varbūt vidējā laika termiņā, bet diezgan uh, dārgs īstermiņā. Kāpēc? Tāpēc, ka nepieciešams sektorāli pielāgojumi. Tātad, kuri sektori ir tie, kas vairāk prasīja šīs korekcijas nekā citi? Vai tam visam būtu ietekme uz nodarbinātību konkrētiem sektoriem un tā tālāk? Uh, Uh, saistībā ar šo liberalizējumu sektoru un tālāk socio uh, korporatīvā sadarbība pēc uh, revolūcijas Eiropas Savienība ir atbalstījusi pilsonisko sabiedrību, lai nu, konsolidētos un veidotos organizācijas pārvaldībai un networkingam, tāpat lai kultūras sektors attīstītos, cilvēku kontaktu un tā tālāk, tāpat arī ir tikusi stiprināta šo organizāciju līdzdalība politikas dialogā un konsultāciju procesā, bet atkal būtisks jautājums, kas te jāuzdod. Notiek, tā teikt, smadzeņu un intelektu noplūde pētniecības, izglītības jomā. Tas ir izaicinājums nākotnē. Tātad, noslēgumā, kādi ir elementi optimizētākai un līdzsvarotākai pieejai? Pirmkārt, jābalsta politiskajā, ekonomiskā un sociālā sadarbību, sinerģijām, papildinātības principu starp uh, interesēm tā vietā, lai uh, pieļaut kādus kompromisus un uh, vienpusējas intereses. Tātad nepieciešama ietekmes novērtēšana, sektoru ietekmē, iesaistot iesaistītās puses, jāorganizē iesaistīto pušu konsultācijas. Tālāk ir jāsamazina šī neatbilstība starp Eiropas Savienības retoriku un politikas praksi. Priekšlikums uh, aicina pārskatīt nosacītības principu, balstoties uz uh, pieeja, kad iegūst visas puses uh, sadarbojoties un jāstiprina iekļautība, ietvertība dialogā visām tu, pol, Tunisijas uh, uh, politikā un ekonomikā un sociāla dzīvē iesaistītajām pusēm. Lielas paldies, ka uzklausījāt mani. Es ceru, ka šis pētījums drīz arī tiks publicēts un tas nonāks jūsu priekšā. Paldies! Um. Paldies, eh, sirsnīgs par prezentāciju. Et euh, comme euh, je le disais tout à l'heure, euh, je crois que le mieux c'est de passer. Kā jau es sacīju, mm, tagad eh, dosim vārdu deputātam Kastaldo, kurš ir referents Eiropas Savienības attiecībām ar Tunisiju pašreizie reģionālajā kontekstā. Un eh, vispirms tā tad izteiksies Kastādo kungs, un pēc tam varēs izteikties pārstāv no citām politiskajām grupām. Gan par eh, Ajadī pētījumu, gan par Kastaldo ziņojumu. Vārds tagad Fabio Massimo Kastaldo. Paldies, priekšsēdētāji, liels prieks! redzēt jūs šodien jaunajā amatā, ko jūs ieņemat epizodiski, gan saka priekšsēdētājs, dārgie kolēģi, un es vispirms vēlētos no nu, sirds pateikties sekretariātam, kurš ir paveicis milzīgu darbu, pateikties ēnu referentiem, Nu, par viņu gatavību, sākot jau ar pirmo sanāksmi, Nostrā, kas bija veltīta mana ziņojuma gatavošanai. Tunisija, kā jau nu, pasniedzēji mums to skaidro, ir būtiska valsts, kurā ir pelnījusi mūsu rūpīgu uzmanību. Un, lasot manu ziņojumu, jūs visdrīzāk esat konstatējuši, ka es šo jautājumu izceļu it īpaši. Atgādinu, ka grozījumu iesniegšanas termiņš ir paredzēts 22. Uh, aprīlī, un es ceru, ka ar jūsu grozījumu palīdzību šis ziņojums varēs tiks padarīts vēl pilnīgāks. Šis demokratizācijas process noritēja mierīgā veidā Tunisijā, un tas ir praktiski vienīgais piemērs arā pasaulē, kas ir ārkārtīgi būtisks elements stabilitātei ne tikai reģionā, bet arī Eiropas Savienībā. Un nebūs nejaušība, ka e, Tunisijas sabiedrība un kvartets ir saņēmuši 2015. gadā Nobeļa miera prēmiju. Tunisijai ir vajadzīga jauna stratēģija, lai tā varētu kļūt par mūsu privileģētu partneri attiecībās ar Magrebu valstīm. Un es gribētu saistīt savus e, priekšlikumus un izklāstīt to četrās sadaļās - drošība, aizsardzība, mobilitāte, pētījuma un kultūra. Sāksim ar politiskajām reformām un institūcijām. Esmu pārliecināts, par to, cik svarīgi ir atbalstīt eh, tautas sanāksmi. Grūtā situācijā ar nedaudz resursiem, kad notiek vēršanās pret demokrātijas principiem, un tāpēc ir jāizveido un jāstiprina jaunā konstitucionālā harta, un tāpēc mēs aicinām eh, stiprināt tautas sapulces kapacitātes. Mēs eh, aicinām eh, organizēt Tunisijas nedēļu Eiropas parlamentā. Manuprāt, tas varētu būt svarīgs atbalsta elements redzamībai un būtiskam vēstījumam Tunisijas sabiedrībai. Tāpat ir jānorāda krimināla kodeksa reforma un visa decentralizācijas eh, procedūra, kurai jānotiek ir drīzumā veidojot patiesas reģionus, tāpat arī uzlabojot praks attiecībā pret mēdījiem, stiprinot pilsoniskās sabiedrībās lomu Mums ir jāstimulē attīstība gan ar atbalsta palīdzību, veicinot kaimiņu attiecības, uzlabojot eh, attiecības ar starptautiskā finansējuma piešķīrējiem, bet mums ir arī jāpalīdz nodrošināt adekvāti nosacījumi, lai šo instrumentu var izmantot, kā, lai to var izmantot arī investīcijām un darba vietu pētīšanai. Kā to parāda pētījums? Eh, bezdarbs ir ne tikai viena no, bet pat visbūtiskākā nopietnā problēma. No šienes izriet ekonomiskā eh, reforma nepieciešamība, nepieciešamība veicināt izaugsmi, iekļaut jauniešus, it īpaši diplomētos jauniešus darba tirgū. Eh, piekļuvi mikrokredītiem E, darba tirgus reforma arī ir viena no e, nepieciešamībām. Tunisija ir jāpārveido par konkrētu investīciju projektu visās ekonomikas jomās, gan attiecībā uz MBU, kas var būt viens no valsts attīstības instrumentiem. Tāpat ir jāņem vērā nevienlīdzību, kas pastāv starp reģioniem. Mēs zinām, ka valsts piekrasta ziemeļdaļa ir augstāk ekonomiski attīstīta nekā valsts dienvidu un rietumu daļa. Eiropas Savienībā ir reģionālie fondi, un e, to izmantošanu varētu palīdzēt veidot pasākumu stabilizēt pārtēra attiecības. Tālāk runājot par drošību, un šeit es domāju par Lībijas krīzi, ir daudz. Uh, kaujinieku, kas dodas pievienoties daišu rindām, un mums vajadzētu veidot pasākums, kas ir ne tikai reaktīvi, bet arī proaktīvi, respektējot cilvēktiesības. Tāpat ir jāuzlabo sadarbība ar Eiropas Savienības aģentūrām, it īpaši ar Eiropolu. Tunisija ir iekļauta to trešo valstu sarakstā, ar kurām Eiropolam ir jānoslēdz vienošanās, un šo iespēju nedrīkst novērtēt e, pārāk zemu. Kā jau to norādīja profesori, jauniešu iekļaušana ir būtiska, ja mēs vēlamies nepieļaut, lai jaunieši neturpinātu iesaistīties daišu rindās. Ir jācīnās pret atstumtību, pret sociālo marginalizāciju un jāizvairās no atslīgšanas atpakaļ autoritārā režīmā. Eh, režīmā. Mums ir jāpaturprātā mobilitāte, partnerattiecību līgums, kas ir noslēgts ar Eiropas Savienību un Tunisiju. Tāpat arī mūsu prāt ir jāveicina pārt vietošanās brīvība, jādomā par vīzu režīmu liberalizāciju, tīpaši domājot par jauniešiem, par pētniekiem un piebildīšu arī māksliniekiem. Mums ir nepieciešams ap sadarbības programmas šajā jomā, un es lūgšu dalību valstis rīkoties izšķirīgi, lai varētu šos mērķus sasniegt. Sadarbības ar universitātēm, nepārtrauktās eh, izglītības centri, valoda apmācība, jaunas tehnoloģijas, tie visi ir elementi, kas ir nepieciešami, lai mazinātu bezdarbu un lai veicinātu valsts ekonomiku. Noslēgumā es nākšu klajā ar aicinājumu. Mūsu atbalsts Tunisijai pārsniedz valsts eh, ekonomikas apjomu. Tunisija var būt par paraugu visai Ziemeļāfrikai un visai musulmaņu pasaulē. Šobrīd mēs ļoti labi zinām, kā Daudzi jūtas vīlušies attiecībā uz to, kas eh, noritēja pirms dažiem gadiem procesu, ko mēs devējam par arābu pavasari, un ir jādomā par to, kā mēs Tunisijas rīcībā nodosim veselu paleti ar instrumentu, kā tas bija Ukrainas gadījumā, ar produktīviem instrumentiem. Un Tunisijas gadījumā tas nedrīkst būt vienkārši lūsungs, e, tam ir jāizpaužas kā konkrētiem pasākumiem Tunisijai un visai vidusjūrai kopumā. Jo, ja mūsu problēma ir kopīga, tad arī risinājumam ir jābūt kopīgam. Mums ir jādomā par privileģētu partnerattiecību status politikā un ne tikai ekonomiski ekonomiski. Pagātnē tika domāts tikai par drošību. Šobrīd mums ir iespēja strādāt ar demokrātiju, kura respektē Eiropas principus un vērtības. Visi priekšnosacījumi ir apkopot, lai varētu izmantot šo iespēju. Un kā sacīja Napoleons, mēs varam iekarot te, eh, teritoriju, bet mēs nevaram atgūt pazaudēto laiku. Nezaudēsim laiku, izmantosim iespējas un esam pārliecinās ar ēnu referentiem kopīgi. Mēs esā, mērķi sasniegsim, nezinu, kā ar Napoljonu. Uh, turpina priekšsēdētājs, bet es jūs apsveicu ar šo ziņojumu, kas visnotaļ atbilst parlamenta līnijai. Jo un atgādinu arī to, ka parlamentārā komisija tika uzsākta pagā... Tās darbs tika uzsākts februārī, tas ir Rīgas, kas ir jāizmanto, un manuprāt, būtu šogad jāorganizē otrā sanāksme parlamentārajai e, komisijai, kas būtu skaidrs vēstījums no mūsu puses šajā sakarā. Tagad Eh, poli, politiskās grupas sēnu referenti vispirms Čeizakungs no Tautas partijas. Eh, <laughs> Paldies, priekšsādātāji. Es uh, nosūtīju jūsu bildi Broka kungam, kurš tagad nav klāta, bet es gribētu sveikt mūsu kolēģi Kastaldo, kurš ir tiešām veicis kolosālu darbu un gribu pateikties eh, par to, kādā veidā viņš ir veicis darbu. Mēs pilnībā bijām iesaistīti šī ziņojuma izstādē, izstrādē un es gribētu, lai tas tiktu eh, piefiksēts eh, sēdes protokolā. Šajā ziņojumā ir ļoti konkrēti un specifiski priekšlikumi. Viņš ir pieskāries četrām ļoti svarīgām daļām, jautājumiem. Uh, un uh, viņš vienkārši neizvēlējās četrus punktus, bet attiecībā uz katru punktu uh, viņš tālāk uh, ieteica praktiskus risinājumus, un es ceru, ka šis ziņojums būs veiksmīgs. Tur ļoti skaidri ir noteikts, konstatēts, kāda ir situācija Tunisijā, ir aicinājumi no mūsu puses konkrēti specifiski darboties uh, Protams, pēc 2010. gada notikumiem Tunisijā notika zināms progress, un mums ir jādod atbalsts šajā demokratizācijas etapā. Mums jāizvairās no tā, ko Kastaldokungs nosauc par valsts destabilizāciju un reģionu destabilizāciju. Mums ir jāsaprot, kas te likt uz spēles, jāsaprot, kas notiek Tunisijā. Tunisija virzās uz priekšu, ir notikuši dramatiski noti notikumi, notikusi arī tāda apakaļslīde, bet mums viņus jāatbalsta ne tikai ekonomikā un politikā. Tunisijā. Tunis ir uzņēmusi miljonu Lībijas iedzīvotāju. Mēs nevaram to vienkārši ignorēt. Mēs nevaram atstāt viņus uh, savā ziņā, lai viņi paši tiek galā uh, Mums ir jādod konkrēts atbalsts. Ja mēs viņiem palīdzēsim šodien, ja mēs sniegsim atbalstu, tad tas būs eh, viņu un arī mūsu interesēs. Un, protams, atcerēsimies arī par Tunisijas ģeogrāfisko eh, eh, pozīciju. Viņiem ir ļoti svarīga atrašanās vieta vidusjūras reģionā, un Tunisijas stabilitāte ir mūsu interesēs. Tas ir kritiski svarīgi mūsu pašu drošībai, mūsu pašu stabilitātei. Tas ir kritiski svarīgi visam kontinentam, tāpēc pilnībā piekrītu, kas Taldo kunga teiktiem ziņojumā, ka ir eh, jānāk lajā konkrētiem priekšlikumiem un piemēriem. Viņš uzskata, ka, piemēram, Tunisijas nedēļa varētu organizēt ļoti labi. To varētu organizēt eh, jebkāda iniciatīva, kas varētu palīdzēt. Es esmu pats bijis Tunisijā, ticies ar parlamentu locekļiem un esmu stāstījis, kā darbojas mūsu parlaments. Bet uh, tautas asamblējai Tunisijā jāsniedz atbalsts, lai viņi varētu funkcionēt, un to atbalstu mēs varētu sniegt no tādām mazām lietiņām. Jūnijā viņiem būs vēlēšanas mums. Jā, nodrošina atbalsts vēlēšana procesā, lai tas būtu demokrātisks. Mums jānodrošina klātbūtne, mums ir sava loma spēlējama. Eh, tālāk tiesu sistēmas eh, reforma, reģionālo pašvaldību reforma. Tas viss ir ļoti svarīgi, bet tajā gadījumā nevarēs atbrīvoties no tām nevienlīdzībām, kas pastāv starp reģioniem. Bet visā šajā darbā mēs varam palīdzēt un eh, sniegt viņiem palīdzīgu roku. Tātad šis ziņojums ir ļoti svarīgs. Ir ļoti būtiski to izdiskutēt šodien, un papildus atbalsts sniegšanai konstitucionālām un citām reformām jānodrošina, lai mēs arī varētu dot kādu ekonomisku atbalstu. Tāpēc nemuļķosim paši sevi. 500 miljoni, ja nemaldos, ir paredzēts līdzekļu ziņā. Nu, tad saliksim šo naudu kopā, paredzēsim to konkrētiem mērķiem, nedrīkstam pieļaut šīs zonas destabilizēšanu. Jāsaprot, ka Tunisija ir kā tāda bāka reģionā, Katru punktu no šī ziņojuma nepieciešams īstenot, tas pats attiecas uz drošību. Ir Eiropola mehānisms, ko nepieciešams aktivizēt. Ir tik tiešām pienācis laiks, eh, lai reāli noslēpts nolīgumu ar viņiem. Un eh, runājot par katru eiro, kas tiek tērēts, kas tiks tērēts Eiropas eh, Tunisijas ekonomikai, tas būs ekvivalents uh, naudas summai, ko mēs iztērējam uh, Eiropas drošībai. Es atbalstu visus uh, punktus ziņojumā, esmu ļoti uzmanīgi to izlasījis. Protams, no tautas partijas puses mums būs daži grozījumi, mēs gribam uh, vēl stiprināt drošības un demokrātijas daļas referents jau par to ir informēts. Tā ka būs daži grozījumi no mūsu puses, bet mēs pilnīgi varam atbalstīt katru punktu šajā ziņojumā. Ir pienācis laiks, lai Eiropa uh, stingri stāvētu blakus Tunisijai un lai mēs viņiem varētu palīdzēt. Mēs nevaram atkārtot pagātnes kļūdas. Pastāv reāls risks, ka pretējā gadījumā lietas aizies nepareizā ceļā un uh, mums atliek paraudzīties uz citām valstīm reģionā. Tā tad vēlreiz sirsnīgs paldies referentam un es domāju, ka Šis ir ļoti svarīgs dosie. Te runa par starp reliģiju, starp ticību dialogu Tunisijā. Viņi respektē kristietību un citas reliģijas, tas arī mums ir svarīgi, bet viņi to tieši arī dara Tunisijā. Tā tad atbalsts, pilns atbalsts ziņojumam, katram punktam ziņojumā, un es ceru, ka arī parlaments varēs palīdzēt Tunisijai. Paldies. Eh, eh, sociāldemokrāta vārdā Panzerīkungs, kurš arī vada Magreb valsts delegāciju sadarbībā ar Tunisiju. Paldies. Gribētu izteikt tikai divus komentārus no savas puses. Pirmkārt par ziņojumu un otrais komentārs par eh, Ajādī, profesors Ajādī teiktiem, ko viņi teica par pētījumu. Tātad pirmam kārtam par ziņojumu. Man nav īpaši daudz sakāmā. Es arī gribētu pateikties referentam, kas tāldaukungam, jo viņš ir demonstrējis vēlmi sadarboties ar mums konstruktīvā veidā, un es domāju, ka teksts ir ļoti labs sākuma punkts, struktūra ziņojumam ir ļoti laba. Uh, Tur ir ļoti labi un padziļināti izanalizēta ekonomiskā un sociālā situācija valstī, un tālāk tad tiek izteikti vairāk ļoti vērtīgi ierosinājumi. Piemēram, preču atgūšana, Tunisijas parāds. Nu, katrā ziņā to mēs visu pozitīvi vērtējam. Sociāldemokrātu vārdā mēs, protams, arī iesniegsim dažus grozījumus, tā lai mēs varētu pavirzīt uz priekšu dažus aspektus tekstā, kas mums ir svarīgi. Pavisam īsi minēšu divus no tiem. Pirmais attiecībā uz cilvēku tiesībām un pilsoniskās sabiedrības iesaistīšanu, un otra lieta, kas mums ir svarīga, tas ir brīvas tirzniecības nolīgums, un uh, svarīgums, uh, lai tāds būtu ne tikai no ekonomiskā viedokļa, bet arī no Tunisijas sabiedrības attīstības viedokļa. Uh, un lai varētu nodrošināt uh, simetrisku līgumu. Bet man šķiet, ka jau ir panākt liela konverģence, un es domāju, ka šeit parlamentā visā politiskajā spektrā ir atbalsts šim ziņojumam. Otrs komentārs par pētījumu. Gribēju tikai uzsvērt, ka mums ir bijušas tāds diezgan uh, sensitīvas diskusijas parlamentā par Tunisiju. Un mums tagad ir izdevies nodrošināt Tunisijai privileģētu statusu, tā tagad ir mūsu prioritāte, tāpat kā Ukraina, bet šī statusa panākšana nebija vienkārši, to ir jāapzinās. Protams, tas nāk par labu konkrētai reģionu valstī, tāpat arī tas palīdz mums šeit Eiropā. Jā, mēs varam demonstrēt, ka ārā pavasars un reforma process, kas ienāca līdz ar to, ka tas viss var būt veiksmīgs, tad cerams arī citi noticēs, ka ir iespējas demokrātiski panākt izmaiņas. Man šķiet, ka Tunisija ir tāds eh, kā testa gadījums Un uh, cerams, ka tas ir modelis, ko nākotnē varēs eksportēt vai arī uz ko tieksies citas valstis. Bet runājot par Tunisiju, mēs nedrīkstam būt tādi tēvišķi vai raudīties uh, no augšas uz Tunisiju. Tas nozīmē, ka mums ir nepieciešama kritiska, izvērtējoša pieeja, mums vienkārši ir jāpalīdz. Jā. Sadarbībā ar Arābu valstīm esmu iemācījies ka viņi sagaida atbalstu, ka viņiem ir kaut kādas tiesības uz šādu atbalstu. Un Mēs dažkārt esam pret šādu nostāju, bet Tunisijas gadījumā ir jāpalīdz bez kādiem nosacījumiem. Mēs nevaram pieļaut, ka Damoklis Zobens karājas virs viņu galvām, Tātad, ka šī palīdzība tiks mm, atņemta, ja viņi neizpildīs kādus noteikumus. Vienkārši viņus ir jāatbalsta un punkts. Protams, jānodrošina, lai viss notiktu demokrātiskā veidā, bet viņiem ir jābūt drošiem, pārliecinātiem, ka viņi saņems mūsu atbalstu. Protams, Eiropā mēs esam bijuši kritiski noskaņot attiecībā uz konkrētām problēmām Tunisijā, un Kiezes kungs jau uz to norādīja, piemēram, parlamentārais process Tunisijā ir ļoti lēns, un tā ir reāla problēma. Mums jāpanāk, lai politisko lēmumu pieņemšana notiktu ātrāk. Tas ir kritiski svarīgi, jo pretējā gadījumā veidojas tāda neskaidra, nestabila situācija. Otrām kārtām Jautājums, kādā veidā tiek veidotas politiskās partijas? Politisko partiju, politiskās partijas neveido vienkārši uz kaut kādu interesu kopību, jo tad notiek vēlēšanas, un tad atkal šīs partijas sašķirās dažādās frakcijās, pārstāvot dažādas intereses. Tā tad jānodrošina, lai politiskā partija tiktu veidota, ņemot vērā Tunisijas nākotni, nevis vienkārši katram savas intereses pārstāvot. Un, protams, Tunisijai ir jau savas senas pilsoniskās sabiedrības tradīcijas, un mums ir jāturpina veicināt, atbalstīt šo pilsonisko sabiedrību. Un mans pēdējais komentārs par cilvēktiesībām. Protams, mums ir jācīnās pret terorismu, bet Es nedomāju, ka ir pareizi un labi, ka viņi ir ieviesuši nāves sodu, un tas ir jāpasaka, jānorāda, jānodrošina cilvēktiesību ievērošana, un šis vienbalsīgais uh, balsojums, uh, kas notika tautas asamblējā, nu varbūt tas ir jāpārskata, nu es nesaku, mums ir jātiecina Eiropas standartus Tunisija vai jāuzspiež tos. Mēs nedarbosimies uh, tā kā skolotāji. Uh, Bet, eh, nu, attiecībā uz nāvis sodu vajadzētu norādīt, ka tā atkal ieviešana nav bijusi pareiza. Es ceru, ka šī pētījuma palīdzību mēs to varēsim nodrošināt. Paldies. Nākošais Bašīr kungs, kas vēlas izteikties ēnu referents. Jums vārds. <coughs> I'd like to thank the rap. Vēlos pateikties uh, referentam par uh, visaptvarošo situācijas pārskatu Tunisijā. Mm kas tādu um, kungs sastādītais ziņojums ir skaidrs, pārskatāms, sešas daļas, uh, nekādu pārpratumu. Vienlaikus dažas jomas vēlas uzrādīt, kas, manuprāt, ir ārkārtīgi svarīgs. Pirmkārt, uh, ekonomiskā attīstība. Un tas būs uh, Tunisijas uh, stabilitātes un drošības stūrakmens. Izaugsme radīs uh, bagātību un uh, pārticību, kā arī drošību parastiem pilsoņiem, kā arī sniegs iespējas jauniešiem. Un tas savukārt viņus uh, novērsīs no radikalizācijas uh, tendencēm. Tāpat jāuzsver Eiropas Savienības lomu, izstrādājot um, tirsniecības uh, turpmāku sakars ar, ar Tunīsiju. Ir jāsakmē izaugsmē MVU sektorā, jāsakmē iekšējās reformas, lai samazinātu birokrātiju un stimulētu uzņēmējdarbības attīstību. Tāpat nepieciešama um, tāda uzmanīga makroekonomiskā palīdzība. Tā lai palīdzēja, bet jāiet roku rokā ar uh, makroekonomiskiem iegūmiem, taustāmiem iegūmiem. Vienādiem sakot, mēs varam izbūvēt tiltus un lidostas, savukārt skolotāja apmācība un tādi jautājumi kā ūdens trūkums. Un lūk, ka tie ir um, tie, kas uh, mūsu pusē liks nostāties Tunisijas iedzīvotājiem. Runā par politiskajām reformām. AP būs būtisks reformu uzaugs eh, un jāsakmē visaptrošāku pie valdībai, tātad eh, tā vietā, lai apdraudētu reformu procesu un eh, sabiedrības iesaistīšanos procesos. Runājot par drošību un aizsardzību, ir svarīgi dalīties te paraugu praksi ar sešiem, lai cīnītos pret teroristiem un ekstrēmistiem. Bet neizmirsīsim, ka bez stabilitātes Lībijā. Ja Tunīzijas drošību būs sarežģīti nodrošināt. Vēl vēros uzsvērt, ka izglītības reformas arī ārkārtīgi svarīgas. Cīņā pret radikalizāciju starp jauniešiem, tā ir ārkārtīgi svarīga loma. Un kopā mūsu bāžas, kas tādā kungs viņiem svērā savā ziņamā, un paldies viņiem par to, un tomēr iesniegšu vairākus grozījumus manas pieminētajās jomās, kas, manuprāt, pelnījušas papildus uzmanību. Paldies! Merci infiniment. Paldies tālāk, liberāļu grupas vārdā. Hilde Valtmans nav klāts un izteiksies, vai neizteiksies, Kučukungs. Paldies, Prēdākungs. Paldies, tās kolēģis Hildes Valtmans vārdā vēlos pateikties Fabio Kastaldo kungam par centienu, ko viņš ieguldījis, eh, teikoties ar ANU referentiem, iepazīstot mūs ar pirmo ziņojumu projektu, kā mēs visi zinām, Tunīsija. Ja pēc arābu pavasara uzņēma progresa apgriezienus, bet drošības eh, izaicinājumi ir milzīgi. Mēs nedrīkstam pieļaut, ka valsts eh, ieslēgs atkal hausā, dažu darbības rezultātā vai citu raucināru spēku darbības rezultātā. Un tādēļ ziņojums ir saulēcīgs, bet tomēr Aldē vēlas paust eh, vairākus komentārus, un, un mēs iesniegsim arī vairākus grozījumus. Pirmkārt, miedarbības starp šo ziņojumu un pozitīvu tirsniecības eh, attīstību, tas būtu jāuzsver, jā, ka tirsniecība jāsakmē. Otrkārt, mūsu rīcībā ir uzticama informācija no mūsu avotiem Dunisijā, ka oficiālais strateģiskās attīstības plāna atklāšanas pasākums 16. Eh, un 20. gadam ir atliks līdz gada beigām. Turisijas parlamentāri šis plāns jāapstiprina. Un tas notiks um, kaut kad šī mēneša beigās tikai. Un nu, mēs nedrīkstam um, visus savus centienus uh, tātad um, pārsteigties ar saviem uh, sveicieniem, tā sacīt, plāns vēl nav pieņemts, un tāpēc nevajadzētu pārsteigties ar uh, tā sumināšanu. Tālāk maršāla plāns Tunisijai. Mēs uzskatām, ka starptautiskās organizācijas sniegušas pietiekamu atbalstu, bet Tunisijas valdībai nav attiecīgas vīzijas, kā šos līdzekļus labāk tērēt. Tā ir tā vietā, lai uh, Mm, piešķirt viņiem papildus līdzekļus. Mums īstenībā vajadzētu palīdzēt tunis, tunisiešiem, lai viņi saprastu, kā labāk izmantot līdzekļus sabiedrības un iedzīvotāju labā. Visbeidzot, eh, mums ir nepieciešams, ko sacīt par eh, readmisijas nolīgumu ar Tunisiju. Tātad ehm, migrācijas spiediens ir būtisks, eh, tas ir jārisina. Pat labāk nu, mēs eh, vēršam visu savu uzmanību uz uh, Turciju, bet uh, arī Magribas uh, valsts, Magrib reģiona valsts pelnīs mūsu uzmanību. Tālāk Bežārs kundze. Merci, monsieur le président. Paldies, priekšstādātāji. Es pievienošos uh, trisiem, kurus slavināja kolēģi Kastaldo. Mēs esam pieraduši sadarboties referentu vidū. Es gribētu pasvītrot Turizijas nozīmīgo lomu. To jau vairāki no nu, jums pasvītrojāt par nepieciešamību pēc maršāla plāna, par nepieciešamību pēc patiesi privileģētām, eh, līdzsvarotām partnerattiecībām, kas nebalstās tikai uz ekonomiskiem izaicinājumiem, jo, manuprāt, tas ir ārkārtīgi būtiski. Un gribētu pasvītrot šajā sakarā arī jūsu eh, profesors sacīto, jo tik tiešām daudziem tunisiešiem šķiet kā partneri attiecības ar Eiropas Savienību, vairāk ņem vērā Eiropas Savienības un nevis Tunisijas intereses. Bet ja mēs vēlamies izvairīties no gan paternālismu, gan kritikas, tad mums ir jūt. Mums ir jāņem vērā šis aspekts. Es redzu gan eh, šeit par struktūrālām reformām, par investīcijām, eh, pār banku reformu un esmu dažkārt izbrīnīta par to, kā tiek virzītas atsevišķas reformas šajā jomā. Un, manuprāt, būtiski ir panākt labāku līdzsvaru starp Eiropas Savienības aizdevumiem un dāvinājumiem, jo pretēji mūsu ko, liberāļu kolēģi sacītājiem, es nedomāju, ka uh, kopš revolūcijas laikiem pār Tunisiju ir nākušas lielā vairumā dāvanas. Manuprāt, Turcijas parāds ir pieaudzis pa 20%, tai nācies aizņemties, ja negluži paugļotāji, tad eh, vismaz pā visai augstām likmēm. Un eh, mums vajadzētu šajā sakarā valstī palīdzēt. Tāpat arī es domāju, ka Un te mēs piekritīsim eh, Fabio, es varbūt iesniegšu grozījumus, lai vēl stiprinātu šo aspektu, bet mēs būsim eh, viensprātis. Es zinu, ka pirmais eh, ziņojums vienmēr var likties um, sarežģīts. Es gribu pasvītrot arī ekonomiskās nevienlīdzības, līdzsvar trūkums starp reģioniem, lielpilsētām un. Uh, un uh, laukiem. Manuprāt, šeit ir tik tiešām jālipieliek pūliņu un Eiropas Savienība var strādāt šeit, lai mēģinātu līdzsvaru atgūt, jo daļa no šodienas sociālajām problēmām slēpjas šajā līdzsvaru trūkumā. Tāpat gribētu uzsvērt MVU lomu, manuprāt, tā netika pietiekami uzsvērt, un arī Tunisiju apmeklējot, es gribētu uzsvērt ekon, sociālo un solidāro ekonomiku. Šeit ir ārkārtīgi liels potenciāls, kas netiek pilnībā izņem, izmantots. Es runāju jau par parādu jautājumu. Es uzskatu, ka šis parāds ir jāpārvērtē, manuprāt, ir daļa no parāda, kura varētu atvieglot eh, Tunisijas situācijā, varētu daļu no tās norakstīt. Es apzinos, ka šeit ir atbildības no visām pusēm, tāpat iesaldētie avāri arī šajā sakarā. Parlaments ir ieņēmis nostāju un eh, atbalstu kolēģi Pancēri par demokrātiju, tiesiskumu, cilvēktiesībām. Tāpat es atzīmēju, ka pretterorismu likums ir pieņemts paredzot nāvis sodu, un daudzi izvēlējās klusēt par šo jautājumu. Es domāju, ka vajag eh, rast līdzsvaru starp cīņu pret terorismu un cilvēktiesību ievērošanu. Un tā pat vēl trīs e, punkti šajā jomā, pat četri, bet to es darīšu ārkārtīgi īsi, manuprāt. Ir problēmas ar policiju un cīņu pret nesodāmību. NVO sūdzas un turpina sūdzēties par spīdzināšanu šī vārda starptautiskā nozīmē Manuprāt, mediju brīvība ir būtisks jautājums, taiskaitā attiecībā gan žurnālistiem, gan blogeriem. Es domāju, ka justīcijas jautājums arī ir jāskata, un visbeidzot, nevar veidot attiecības ar Tunisiju imigrācijas ziņā, ja mēs nepieprasīsim no Tunisijas. No Eh, noteikumus pār eh, migrācijas un patvērumu tiesībām, jo eh, tiem starp tiem, kas ieradušies no Lībijas, ir gan lībieši, gan citi ir cilvēki, kas ir pilnīgi dramatiskā situācijā, un domāju, ka šī ir joma, kurā ir vēl daudz jādara. Un visbeidzot, es atbalstu kultūras apmaiņu, taču vajadzētu šeit piebils, eh, pievienot eh, sporta un asociatīvās dzīves pasākumus, iespējams, ka man kā francūzietei Ehm, tomēr apzinoties, kā daudzi tunisieši dzīvo Francijā un franči Tunisijā, es domāju, ka asociatīvā dzīve ir ļoti būtiska un ziņojumā to vajadzētu pasvītrot. Tāpēc es šajā sakarā iesniegšu atsevišķus grozījumus ar jūsu atļauju. Um, referents, paldies! turpina priekšsēdētājs, ir Jurekungs, kurš vēlējās izteikties. Paldies, pievienojos. Eh, visiem pateicības vārdiem Fab, Fabrio Castaldo un Ajadī kundzes prezentācijai. Gribēju piebilst vēl vienu elementu ziņojumam. Saskaņā ar atsevišķu informāciju, piemēram, Open Doors institūts, kas nodarbojas ar reliģijas iecietības jautājumiem, pēc revolūcijas ir vērojama reliģis eh, kas netolerances ehm, pieaugums Eh, pret eh, kristiešu konvertītiem, ne jau juridiskā izpratnē, bet eh, citās izpratnēs, un es domāju, šo jautājumu vajadzētu pievienot ziņojumam, jo arī tas attiecas uz lēmēju iestāžu atbildību, kuras nes, nevarētu šādu parādību ignorēt tāpēc, ka it īpaši runājot par sociālo dzīvi, par privātiem jautājumiem runājot, šis ir īpaši būtisks elements jaunajiem kristiešiem. Paldies un e, tagad es dotu vārdu Ajadī kundzei attiecībā uz Panzerī kungu e, sacīto. Uh, vai arī jūs varat rēģēt uz citu runātāju sacīto. Protams, ja e, jūs to varētu darīt, iekļaujieties lūdzu 3-5 minūtēs. Pirmkārt, paldies visiem par sniegtiem komentāriem. Ko tad uh, izlobīšu no šīs uh, diskusijas? Ir svarīgi saprast to, ka aktuālā situācija Tunisijā nebūtu nav tik viennozīmīga, tik māmbā, tā kā pirmā brīdī varētu šķist. Nu, pirmām kārtām mūsu politiskās partijas ir jaunas. Dažas no tām jau ir pazudušas no horizonta. Dažas no tām pat neizprota, kāda ir atšķirības starp politisko partiju un kādu vienkārši pilsoniskās sabiedrības organizāciju. Reizumis aiz eh, partiju dibināšanas slēpjas ekonomiskas intereses, kuras, eh, attiecīgi, tiek izmantotas politiskiem mēķiem, nu, arī otrādi. To ir svarīgi saprast un uh, likt aiz aušas. Un vienīgais, kā to var sekmēt, ir, ir uh, izglītība, apmācība. Tātad uh, jāizglīto, jāizglīto tunisieši, jābūt realistiskiem, jo demokratizācijas procesi. Nu, tomēr nevar sekmēties dienas uh, vai pāris gadu vai pat piecu vai desmit gadu laikā. Tas ir ilgstošs process un ir svarīgi izvērtēt, um, cik tad. Uh, kāda reāli ir uh, politisko spēku grība valstīm. Nepārsteigties tātad, eh, nepieņemt kādus uh, pārsteidzīgus mērķus, ne tikai runāt par ekonomikas attīstību, kas, protams, ir svarīgas, piekrītu, ja nav izaugsmes, ja nav jaunu darba vietu, un tad, protams, es kā ekonomisti saskatu šeit tieši saikni ar turpmākām nepatikšanām, bet jādomā arī par nodarbināt, par, par darba vietu kvalitāti. Uh, un par eh, nodarbinātības eh, līmeņu saglabāšanu, kā arī par eh, darba tirgus kapacitātes spējām absorbēt aizvien vairāk izglītot jauniešu un tā tālāk. Padomājiet par ārvalstu kaujinieku profilu. Vairums no šiem uh, kaujiniekiem ir telekomunikāciju inženieri, informācija tehnoloģija inženieri. Nu, tas tiešām ir pārsteidzoši, ka šādi uh, šādas personas nonāk, atrodot darbu tā teikt, teroristu organizācijās, domājot, ka šīs organizācijas pat var uzlabot viņu nākotnes izredzes. Nu, lūk, tas ir tāds jautājums, kas jāņem vērā, un izglītošana, protams, ilgtermiņa process. Vienu gadu gaitā jau cilvēks nevar pāri izglītot, jāņem vērā sociālo mēdīlo, internetu lomu. Tas internetā mūsdienās atkarībā no mēķiem cilvēks var apgūt, ko vien vēlas, atkarībā no uzskatiem un tā tālāk. Nu, tas arī jāņem vērā. Par uh, nāvistodu. Nu, jārunā par cilvēku tiesībām. Nu, tā nekādas atlaides nevar būt. Runāt arī par nāvistodu. Mums ir nozīmīgi jāuzstāja, lai tonīsieši atteiktos no nāvisodu izmantošanas. Mums šeit to nedrīkst jaukt, jaukt ar terorismu jautājumiem un ar tā cilvēktiesības un terorismas nu, nav man metams pār vienu kārtu. Bet nu, es pieņemu, ka tas ir vien pieredzes trūkums, kādēļ tunisieši pat labi izvēlējuši šis tādu konservatīvu pieeju. Un savā ziņā tas ir uh, ar, ar nu, lūk, uzstāt eh, bailes. Nu, šis eh, nolūks arī rūpīgi jāņem nu, vērā, bet tomēr eh, jāspiež to, lai, lai tunisiešu varas iestādes tomēr atteiktos no, no nāvis soda izmantošanas, kas nenāk par labu viņas cilvēku tiesību reputāciju. Tā, ka inklusīva attīstība, sociālā ekonomika, saudāra ekonomika, kopiem ne daži kolēģi, tas arī ārkārtīgi svarīgi. Ir nepieciešami dažādi politikas pasākumi, lai, at, lai sekmētu šādu veidu attīstību, kas dod iespēju jauniešiem eh, gūt eh, Eiropas pieredzi. Jo šajā jomā Eiropa tiešām ir bijusi šāda rakstura attīstības eh, avangardā. Nu, un, kā es jau sacīju, tam visam ir nepieciešams ilgstošs laiks, lai šādas, šādas iniciatīvas izstrādātu, un reizēm pastāv zināms risks. Uh, Ja mēs vēlētos, piemēram, finansēt šādas sociālās ekonomikas vai uzņēmē darbības eh, iniciatīvas, nu, tam tiešām ir vajag, vajadzīgs ilgs laiks ne tikai no politiķiem un valdībām, bet arī no sociālajiem partneriem, no MBO, un nu, tā joprojām. Es dzirdēju kādu ļoti svarīgu vēstījumu, signālu, proti bez stabilitātes Lībijā drošības eh, Tunisijā nebūs, un tam es pilnībā piekrītu jo Tunisijas drošības aparāts nebūtu nav tik eh, spēcīgs, kā kādam varētu šķist. Un patiesībā Lībija. Mm, Lībijas eh, mērķis ir izraisīt nestabilitāti, jo sevišķi valsts dienvidos. Nu, un tas arī ir rūpīgi jāizsver, jāņem vērā. Jūs jau minējāt, ka ir miljons uh, lībiešu, kas ir um, raduši patvērumu Tunisijā, nu, viņiem ir um, atrast mītnēm Tunisijā, tur problēma nav, bet eh, tas, protams, izraisa papildus izmaksas, kas jāsadz valdībai, un runājot par veselības aprūpu, par izglītību un tā joprojām. Tas, tas viss ir izmaksas. Protams, pat labāk valdība šīs izmaksas sēdz, bet eh, līdz eh, kuram brīdim tad valdības spējas sekt šīs izmaksas, un nu, tas nav īsti skaidrs, un par to arī jādomā. Un dzirdēju arī, ka tika piesaukts Māršala plāns, un uh, Tas, ka ir nepieciešams eh, papildus finanšu atbalsts Tunīsijai, piekrītu. Bet ir jāpanāk līdzsvars starp grantiem un eh, aizdevumiem. Bet jāņem vērā arī kāds ir finanšu sektors Tunisijā. Nu, tur uh, liels ziepes pat labi ir. Te nepieciešams reformas, un ja nav stabila funkcionējoša banku sektora, nu kā tad mēs varam runāt par MVU finansēšanu, par mikro uzņēmumu finansēšanu? Protams, ir mikrokredīta organizācijas, jā, bet, eh, nu, šajās mikroekonomiskajās organizācijās reizēm ir kādas problēmas, tās reizēm piemērot augstas uh, eh, likmes, un līdz ar to cilvēkiem, kas izmanto šī, šos instrumentus, tas nav izdevīgi. Nu, tā kā šī, šādas organizācijas jāuzrauga, jākontrolē. Domājot par finanšu sektoru Tunisijā. Uh, Es domāju, ka nu, Eiropa, balstoties savu pieredzi, varētu sniegt atbalstu, ņemot vērā finanšu krīzi Eiropā. Mums ir laba pieredze, kā ir izmantot šie banku izpirkšanas un palīdzības plāni. Pat labam, Tunisija nav izspējīga veikt banku reformu. Nu, tas šķiet no, no manas puses arī viss. Paldies. Paldies par dalību debatēs. Un tagad uh, vārds uh, referentam Kastaldo. Paldies, priekšsēdētāji. Iesākumā vēlos piebilst, ka pilnībā atbalstu jūs, atbalstu parlamentārajai asamblējai, ka, jauktajai, kas pilnīgi noteikti, kā to sacīja Pancerī kungs, uh, būs privileģēts instruments Magreb delegācijā, ko veidot, lai varētu veidot labāku sadarbību ar Tunisiju. Un es ceru, ka drīzumā arī būs um, šis sadarbības binoms starp abušu parlamentāriešiem, lai varētu strādāt konkrētāk turpinu itāļu valodā. Pār, vēlos pateikties visiem kolēģiem par viņu pamudinājumiem, par ļoti sirsnīgiem vārdiem attiecībā uz manu ziņojumu. Domāju, ka tas būs labs pamats, labs projekts, lai. Lai tālāk attīstītu tos četrus pīlārus, par kuriem es jums stāstīju, pieņem zināšanai. Jūs sacīto un piekrītu, ka pilnīgi noteikti jāņem vērā Tunisijas pieliktie pūliņi, kā to norādīja Čezakungs. Tunisija ir uzņēmusi šo veselu miljonu lībiešu ir jāstiprina Tunisijā parlamentārā demokrātija, parlamentārā demokrātija šodien vēl pilnībā nespēj izpausties savā demokrātiskajā potenciālā, bet tāds pastāv. It īpaši, ja to mēs salīdzinām ar pārējo arābu pasauli un pats ar pārējo mūsu planētu. Tādējādi ar pārliecību es atbalstu pancērīkungu sacīto, tad, kad viņš runā par cilvēktiesībām, pamatprincipu, kas ir e, nemitīgi jāatkārto. Mums ir jāpiešķir vērtību politikai. Konstitucionālā reforma ir nonākusi strupceļā. Iedzīvotājiem likās, ka viņu tiesības tiek pārkāptas, ka viņiem ir atņemta viņu revolūcija, revolūcija, kura vēl nav līdz galam novesta. Jūs runājāt par nāvisodu atjaunošanu, par terorisma aktiem, bet pat šajā gadījumā nāvisods ir pretējs mūsu aizstāvētajām vērtībām, Nicas hartā, un tāds nedrīkst tikt iekļauts partneru valsts likumdošanā, ar kuru mēs vēlamies stiprināt partneru attiecības visās jomās. E, eh, quanto alla sua affermazione sul fatto che i fondi effettivamente. Žēl, ka Kušjukungs e, nav piedalījies līdz galam mūsu diskusijās. Mēs atbalstām makrofinansiālu palīdzību, ko arī prezentēja augstā pārstāva un kas tiks likt uz balsojumu starptautiskās tirzniecības komitejā, bet ir nepieciešama arī papildu pūliņu administrācijai, struktūrālām reformām valstī. Tunisie piešķirtā palīdzība nošķirot aizdevumu no dāvinājuma kā to norādīja deputāta Veržā. Un tik tiešām reforma programma ir jāizteno, taču, manuprāt, arī mēs no savas puses um, nedarām visu, ko mēs varētu darīt. Ņemot vērā Tunisijas svarīgumu, ņemot vērā to modeli, ko pārstāvētu Eiropas eh, demokrātija. Un noslēgumā atkārtošu to, ko es sacīju par eh, lielāku atbalstu, atbalstu maziem vidējiem uzņēmumiem, un kā Činkvestele pārstāvis mēs it īpaši jūtīgi izturamies pret ekonomiku, kas varētu eh, veidot darba vietas noslēgumā. Es norādīšu, ka eh, Tunisijas galējais ziemeļpunkts ir tālāk uz uh, ziemeļiem nekā Eh, Itālijas galais dienvidu punkts. Tādējādi mums ir gan geogrāfisks tuvums, gan kultūrāls tuvums. Un mēs to apzināmies ļoti labi sekojot Tunisijas revolūcijas brīnumam gan reģionālā kontekstā, gan arā pasaulē. Patiesas brīnums notika Tunisijā, un mums ir jādod iespēju Tunisijas demokrātijai izdzīvot, nepakļaut, izvairīties no kontrrevolūcijas ri, e, riska. Pilsoniskā sabiedrība ir antidots e, kontrrevolūcijai, bet atbalsts ir jāsniedz tagad pilnīgi dabiski ar e, pūliņiem reformu ziņā, ar e, izpratni par cilvēktiesībām. Pretējā gadījumā mēs palaidīsim garām kā vēsturisku reic, e, e, iespēju, ko mēs nedrīkstam atļauties kā politiskas e, kā politiski darbinieki. Turpin priekšsēdētājs grozījumam, grozījuma iesniegšanai trīs dienas. Tālāk mēs šo skatīsim trešajā vai nedēļā balsojums AFET komitejā. Notiks jūnijā, jūnija vidū 13. vai 14. un pēc tam plenārsēdē visdrīzāk tās varētu tikt skatīt septembrī vai Kāds vēlas kaut ko vēl piebilst eh, punktā dažādi jautājumi? Ja nē, tādā gadījumā sēdi beidzam, nāk, nākamā sanāksme 23. maijā pulksten 15. Un ir arī ārkārtas sanāksme Strasbūrā 12. maijā. Paturiet lūdzu to prātā.